Tātad Albānijas integrācijas process. Lūdzu, ieņemiet vietas. Mm, balsošanas kartiņas lūdzu ievietojiet balsošanas iekārtās. Lai varam pārbaudīt, vai tas strādā. Un, ja jūs esat aizmirsuši kartiņu, tad parūpējieties, lai jums tiek atnesta jauna. Tā tad lūdzu ievietojiet kartiņu, lai mēs varam izmēģināt, kā tas funkcionē. Tā, e, izmēģinājumu balsojums lūdzu. Nospiediet lūdzu kaut kādu podziņu. Tā, tagad balsojam izmēģinājumu režīmām. Tātad 49 kārtiņas, 30 balsis. Tātad. Omena Roitenes kundze, kā pie jums izskatās, vai tehniskais dienas nevarētu parūpēties par jums?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 Tā tad sākam balsot. Priekšlikums rezolūcijai par Eiropas integrācijas procesu Albānai. E, pirmais astotais grozījums par. Pāceliet lūdzu rokas. Atturas pieņemts. Devītais grozījums divas daļas. Pirmā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Desmitais grozījums par pret atturas noraidīts. Vienpadsmitais par pret atturas pieņemts. Kompromiss eh, par pret atturas pieņemts pieņemts. Līdz ar to 20. grozējums otrā daļa par pret atturas pieņemts. 21. grozījums par pret atturas pieņemts. 22. par pret atturas pieņemts. 23. Tātad līdz demokrātiskām vēlēšanām tātad mm, noraidīts. 24. par pret atturas pieņemts. 26. divas daļas par pret Tātad pirmā daļa pret. Noraidīts, man liekas. Otrā daļa. Nu, nokontrolēsim labāk. Tagad balsojam elektroniski par pirmo daļu 26. grozījumu. Sākam balsot. 49, tātad 50 balsojuši, beidzam balsot. 21 pret, 23 par. 6 atturas pieņemts. Otrā daļa līdz ar to atkrīt. 27. par, pret, atturas, noraidīts. Um, mutiskais grozījums numur viens par pret atturas pieņemts. Trīsdesmit pirmais par Tā tad par 29. mēs nebalsojām. Tas nozīmē, mēs tagad balsojam par 31. kurš ir par, pret, atturas, noraidīts. kompromiss, otrais par pret atturas pieņemts, trešais, kurš ir par pret atturas pieņemts.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 pret atturas pieņemts. 50. par pret atturas pieņemts. 51. divas daļas, pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. 52. par pret pret. Tā nevarēju īsti saskatīt, kas te mums bija. Nu, pārbaudīsim 52. elektroniski, lūdzu, sākam balsot. Tā tad elektroniski. 51 balsojis. Beidzam balsot. 17 pret 33 par pieņemts, 53 par pret atturas pieņemts. E, jūs esat laikam tādi mazlietiņi tātad pie, par e, atturas noraidīts 54. 55. Tātad pārbaudām Vispirms pārbaudām 54. elektroniski lūdzu. Eh, tātad pārbaudām, lai es varu redzēt. Tātad 55, ne 52 balsojuši, 11 pret 40 pieņemts. Tātad 55 par, pret atturas pieņemts. 56 par, pret atturas pieņemts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 Pārbaudīsim labāk. 73. elektroniski pārbaudām lūdzu. Tātad 52 balsojuši, beidzam balsot. 27 pret 24 par noraidīts. 47 par. 74 pret. Atturas pieņemts. 75 par. Pret atturas pieņemts. 76. par, pret, atturas pieņemts. 77. par, pret, atturas pieņemts. 78. par, pret, pārbaudām. 78. pārbaudām, sākam balsot. 55 kārtas, 53 eh, balsojuši, beidzam balsot, 21 pret, 31 par, tātad pieņemts. Tātad 21 pret 31, tātad vairāk, jā, ar 78, tas bija tagad 79 par, pret at, pieņemts, 80 par,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 Tad, tad septītais kompromiss, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 92. mutiskais grozījums par pret atturas pieņemts. 93. 94. par pret atturas noraidīts. 95. par pret Tātad eh, par 93. 94 to gribējām tomēr pārbaudīt elektroniski. Tātad 93. 94. pārbaudām elektroniski. Tātad 56 kartītes, 53 balsis, 25 pār 28 pret noraidīts. 95. lūdzu. Kurš par? <coughs> pret atturas Tomēr jāpārkontrolē. Tātad 95. Eh, pārbaudām. Sākam balsot. Un 53 bal, 54 balsojuši, 26 pār, 25 pret, pieņemts ar vienas balss pārsvaru. Tā tad eh, labi 27 bija pat par, bet eh, simtais par, pret, atturas, noraidīts. Astotais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 102 par, pret, atturas, pieņemts. 98. Atvainojiet, tas atkrīt. 9. kompromiss par, pret pret, atturas, pieņemts. 105. par, pret, atturas, noraidīts. Man liekas, noraidīts. 106. par, pret, atturas, noraidīts. 108. par, pret Atvainojiet, tas atkrīt. 109. tagad mums ir di e, divas daļas. Pirmā daļa par, pret, atturas. Man liekas, norādīts, bet mēs pārkontrolēsim. 109. pirmā daļa balsojam. <coughs> Tātad 55 balsojuši. Beidzam balsot. Tā tad beidzam balsot. 22 pret, 33 par, pieņemts otrā daļa par, pret, noraid, noraidīts, 110 par, pret, atturas nor, pieņemts, 111 par, pret, atturas pieņemts. 112 par, pret, atturas pieņemts. 114, 114 par, pret, atturas noraidīts. At, tā, trešais par, pret, atturas noraidīts. Ceturtais par, pret, atturas noraidīts, piektais par pret atturas pieņemts, sestais par pret atturas pieņemts, septītais par pret atturas pieņemts, pirmais par pret atturas pieņemts, otrais par pret atturas pieņemts. Tagad elektroniskais noslēguma balsojums par visu tekstu ar grozījumiem sākam balsot. Tātad 61 kārta, 60 balsis, beidzam balsot. 59 par, 1 pret. Apsveicu referentu. Rezolūcija līdz ar to ir pieņemta. Tā tad apsveicu vēlreiz referentu. Tagad rezolūcija par integrācijas procesu Kosovā 30. par pret atturus noraidīts. Divas daļas nākamais. 31. tātad trīs daļas pat, pirmā daļa par, pret, atturas noraidīts, otrā daļa par, pret, atturas noraidīts, trešā daļa par, pret, atturas noraidīts. Nu, tas tik bija skaidri un gaiši kāds rezultāts. 32, 33 par, pret, atturas, noraidīts. 3 ceturtais. Kopējais balsojums par trīs daļām. 34. tātad par pret. Pārbaudām elektroniski 34. lūdzu. Un e, tā tad visas daļas kopā. Viens balsojums par visām trijām daļām - 63 karteņas, 62 balsis, beidzam balsot, 26 par, 35 pret. Noraidīts. 35 par, pret, atturas. Noraidīts, manuprāt. 35. labi pārbaudām. Be, tā tad balsojam par 35. pārbaudām. <coughs> Tā tad 63 balsiņu kartes, 61 balss, beidzam balsot 31 par, 27 pret pieņemts. 36 par pret, atturas pieņemts. 37. par, pret, atturas pi noraidīts. 38. par, pret, atturas noraidīts. 39. tā, ko jūs gribējāt teikt? Priekšsēdētāji, es nevaru piedalīties balsojumā, jo tautas partija problēmas ar sārakstu un eh, visu laiku tiek, eh, un tulkojumā ir problēmas, jūsu tulkojums tiek visu laiku pārtraukts ar kaut kādiem nesaprotiem vārdiem, katā un vēl kaut ko es nevaru saprast. Allora, <laughs> eh, la concentrazione richiede... Nu, eh, eh, jā, lai labāk koncentrētos, būtu labāk, ja zāle spētu klusēt. Tāpēc arī mans lūgums eh, eh, kolēģiem rādīt zīmes ar roku, kā balsot 40 par, pret, atturas, noraidīts, 41 par, pret, atturas, noraidīts, un 42. Tās ir dažādas daļas, par eh, visām viens balsojums par pret, atturas, noraidīts. 43. Arī šeit dažādas daļas, viens balsojums par, pret, atturas, noraidīts. 44. par, pret, atturas, pieņemts. 45. par, pret, atturas, pieņemts atturas Nesmu pārliecināts, ka bija noraidīts, tāpēc labāk pārbaudīsim elektroniski. 45. sākam balsot. Tā tad 63 eh, kartiņas, 62 balsis, beidzam balsot 29 pret 33 par pieņemts, 46 par pret atturas noraidīts, 47 par pret atturas noraidīts, 48 par pret atturas noraidīts. 49. trīs daļas, pirmā daļa par, pret. Mm, četrdesmit devītais pirmā daļa pārbaudām elektroniski sākam balsot. Tātad 49. pirmā daļa, 63 balsis, 28 par, 34 pret, noraidīts otrā daļa par, pret, atturas noraidīts, trešā daļa par, pret, atturas noraidīts, 50. par, pret, atturas noraidīts. 51. par pret atturas noraidīts. 52, 53 par pret. Nebija īsti skaidrs, pārbaudām elektroniski 52, 53. Lūdzu, balsojam par 52, 53. 64 kartiņas, 62 balsis. Beidzam balsot. 31 par, 28 pret, pieņemts. 54 par, pret, atturas, noraidīts. 55 par, pret, atturas, noraidīts. 56 par, pret atturas noraidīts, 57. par pret atturas noraidīts, 58. par pret atturas noraidīts, 59. viens balsojums par visām daļām par pret atturas noraidīts, 60. par pret atturas noraidīts, atturas noraidīts. 62. par pret atturas noraidīts. 63. par pret atturas pieņemts. 61. viens balsojums par visām daļām par pret atturas. Liekas, ka pieņemts. Bet mēs varam arī pārbaudīt, ja jūs gribat. Tātad pārbaudām 61. elektroniski sākam balsot. Tātad 64 eh, kartiņas, 20, eh, 62 eh, balsis, beidzam balsot, 30 pret 29 par. Ah, izrādās, ka pat 31 pret, tas nozīmē, ka noraidīts. Tātad 64. par pret, atturas pieņemts, 65. par pret, atturas noraidīts, 66. par pret, atturas pieņemts. Nē, noraidīts, noraidīts, noraidīts. Es vienkārši pārteicos. 66. noraidīts, 67. par. Ā, vēl par 66. Labi. Tad pārbaudīsim 66. elektroniski sākam balsot. 66. Tātad es atkārtoju, mēs pārbaudām elektroniski 68. Balsojuši 64, tā 63. Balsojuši tātad 44 pret, 19 eh, par noraidīt, 67 par pret. Atturas pieņemts, 68 par pret atturas pieņemts, 69. par, pret, atturas noraidīts, 70. par, pret, atturas noraidīts, 71. par, pret, atturas noraidīts, 72. par, pret, atturas noraidīts, 73. par pret atturas noraidīts. 74. par pret atturas noraidīts. 75. un 106. divas daļas, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas Nebija īsti skaidrs, kas ir otro daļu, tāpēc lūdzu pārbaudām elektroniski. 75. un 106. otrā daļa pārbaudām elektroniski. Tātad kartiņas 64, balsis 62, par 28, pret 34 noraidīts. 76. par, pret atturas noraidīts, 77. par, pret, atturas noraidīts, 78. par, pret, atturas noraidīts, 79. par, pret, atturas noraidīts, 80. par, pret, atturas noraidīts, 81. par, pret, atturas noraidīts, 82. par, pret, atturas noraidīts, 83. par, pret, atturas pieņemts, 84. par, pret, atturas noraidīts, 85. par, pret, atturas pieņemts noraidīts 86. par pret. Nevarēja saprast. Pārbaudām lūdzu elektroniski 86. Sešdesmit četras kartiņas, sešdesmit trīs balsis, trīsdesmit trīs par, trīsdesmit pret. Tas nozīmē pieņemts. Tagad 87. Eh, par. Tā tad 89. dažādas daļas, viens balsojums par, pret, atturas noraidīts. 90. par, pret, atturas noraidīts.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 99. divas daļas, pirmā daļa par pret atturas noraidīts, otrā daļa par pret atturas noraidīts. Simtais ir atsaukts, simt pirmais par pret atturas pieņemts, simt otrais par pret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 atturas pie noraidīts, 113. par pret atturas pieņemts, 114. par pret atturas noraidīts, 115. par Tes, tātad, kā te bija 113. mēs pieņēmām, <coughs> Tas nozīmē, tagad ir 116. par pret noraidīts, 117. divas daļas, pirmā daļa par pret atturas noraidīts, otrā daļa par pret atturas. Liekas, ka pieņemts, bet nebija īsti skaidrs, tāpēc pārbaudām 17. otro daļu elektroniski. Sākam balsot. Tā tad 63 eh, balsis, 40 pār 20 pret, skaidri un gaiši pieņemts. Rokas gan jūs cilājāt diezgan slinki, jā. 118. par, pret, atturas noraidīts, 119. par, pret, atturas pieņemts. 120. atsaukt, 121. par pret atturas noraidīts, e, mutiskais grozījums par pret atturas pieņemts, 122. par pret atturas pieņemts, 123. par pret pret eh, Nu, tas mums jāpārbauda. 123. pārbaudām elektroniski. Tātad sākam balsot elektroniski un 62 piedalīsies, 28 pret 34 par pieņemts, 124 par pret atturas pieņemts. 125. par pret atturas noraidīts. 126. par pret atturas noraidīts. 127. par pret atturas noraidīts. 128. divas daļas, pirmā daļa par pret atturas nur, pieņemts. Nē, noraidīts. Otrā daļa par, pret. Jāpārbauda. Otro daļu pārbaudām 128, otrā daļa pārbaudām elektroniski. Kartiņas ir 64, balsojuši 63, 22 pret 41 par pieņemts.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 Noraidīts 134. par pret atturas. Noraidīts otrais mutiskais grozījums par pret atturas. Pieņemts 135. par pret e, pieņemts 138. par pret atturas. Pieņemts 136. un 160. par pret pret atturas pieņemts. 137. par pret atturas pieņemts. 139, 140 atsaukti, 141 par pret. Nu, te ir atkal jāpārbauda nevar saprast, kas par ko ceļ rokas. Tātad 141. pārbaudām elektroniski. Un balsojuši 63, 45 par 17 pret. Tātad pieņemts. Es vienkārši neredzēju, kā jūs īsti ceļat rokas. 142. lūdzu par pret. Atturas noraidīts 143. par Labi, tagad par, par 142. mums tomēr vajadzēja nobalsot vēl elektroniski. Tātad 142. balsojam elektroniski. Sākam balsot. Balsojuši 63, beidzam balsot. 40 bija pret un 23 par. Tas nozīmē, ka noraidīts. 143. kurš par? Pret. 144. par? Pret atturas noraidīts. 144. E, pret, tātad atturas noraid, pieņemts. 146. par, pret, atturas noraidīts. 147. par, pret, atturas noraidīts. 148. par, pret, atturas noraidīts. 149. par, pret pret atturas noraidīts. Tātad 149. pārbaudām elektroniski. Tā tad beidzam balsot. 62 balsojuši, 33 pret, 28 par, noraidīts. Pa 34 pret, noraidīts. Līdz ar to 150 par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 noraidīts, 156. par. Ne, tas iepriekšējais 153, 154, 155 varam arī nokontrolēt elektroniski. Lūdzu. 64 kartiņas, 62 kartiņas, 42 pret, 18 par, tātad noraidīts, kā jūs redzat.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 161. tas atkrīt. 162, 163, 164, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 165. E, dalīts balsojums, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Nē, noraidīts, otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts Pieņemts. 166 par. Pret. Atturas pieņemts. 167 par. Pret. Atturas noraidīts. 168 par. Pret. Atturas noraidīts. Tagad nāk apsvērumi A, eh, tātad 17. par. Pret. Atturas noraidīts. 18. A par pret atturas pieņemts. 19. par pret atturas noraidīts. 20. Divdesmitais par, pret, atturas, noraidīts. Divdesmit pirmais par, pret, atturas noraidīts, 22. par 21. elektroniski. Lūdzu, par 21. balsojam elektroniski tagad. Uh, ir reizes, kad jānokontrolē. Ir 62 balsoja, 46 bija pret un tikai 12 pārt noraidīts. 22 par pret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 Tā, nu labi, par 26. tomēr vēlreiz pārbaudām elektroniski. Tā, un ko mēs redzam? 62 balsis, beidzam balsot, 16 pret 42 par pieņemts. 20, tātad 27. Septītais divas daļas, pirmā daļa par pret noraidīts. Otrā daļa par pret noraidīts. 28. par pret Es pārbaudītu 28. Lūdzu, elektroniski nobalsojam. Tā tad, kas mums ir 63 kartiņas, balsojuši 61, beidzam balsot, 27 pret un 34 par pieņemts 29, kurš par pret atturas noraidīts. Tad pirmais grozījums par pret atturas noraidīts, otrais par pret atturas Tas labi mums atkal elektroniski jāpārbauda. Tātad otro pārbaudām elektroniski. Kas mums tagad ir balsojuši, ir 62, 33 pār 27 pret pieņemts. E, tagad ot, trešais groz, grozījums pār pret, atturas noraidīts, ceturtais par pret atturas noraidīts. Piektais un sestais ir atsaukti. Septiņi, astoņi par pret atturas noraidīts. Tagad dalīts balsojums devītais, pirmais par pret Nu, tā tad pirmā daļa pārbaudām elektroniski, sākam balsot. Tā tad 61 balss, balss beidzam balsot 28 par 28 pret. Pieņemts. Otrā daļa, kurš par pret? atturas noraidīts. Desmitais par pret atturas noraidīts. Vienpadsmitais par pret atturas pieņemts. Divpadsmitais par pret atturas noraidīts. Trīspadsmitais par pret atturas atturas noraidīts, 14 par, pret, atturas noraidīts, 15, 16. Nē, nē, bija, bija iepriekšējais pieņemts. Es pārteicos, jā. Tātad 15, 16 par, pret, noraidīts, vai Tagad elektroniskais noslēguma balsojums. Sākam balsot. Tā tad 61 balss, beidzam balsot, 45 par, 14 pret. Tā tad pieņemts. Tagad apsveicu eh, referenti. Tagad balsojam par Islandi. Sāksim ar mutisko grozījumu, trešo grozījumu par pret atturas pieņemts. Mutiskais grozījums, ceturtais grozījums par pret atturas pieņemts. Treš, 13. par pret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 pārbaudām elektroniski par 21. Tā, kas mums tagad ir, 60 kartiņas pie 7 balsis, 22 par, 34 pret, noraidīts 22 par, pret, atturas noraidīts, otrais kompromiss par,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 atturas pieņemts. Trešais kompromiss, divas daļas, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. Vai jums tā neliekas? Labi, tad eh, pārbaudām elektroniski. Trešais kompromiss, otrā daļa. Mm, balsojuši ir 57, 26 e, par, 30 pret, noraidīts. Trīsdesmit pirmais. Tātad 37. jo pārējie atkrita ņemot vērā to, ka kompromisa pirmo daļu pieņēmām. Tātad 37. par pret atturas noraidīts, 38. par pret atturas pieņemts, 4. kompromiss par pret atturas pieņemts, 5. kompromiss par pret atturas pieņemts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 pret atturas pieņemts, 9. par pret atturas pieņemts, 10. par pret atturas pieņemts, 11. par pret mm, pieņemts, mutiskais grozījums 1. par pret atturas pieņemts, 1. grozījums par mutisko grozījumu mēs pieņēmām. Otrais mutiskais grozījums par pret atturas pieņemts. Tagad elektroniski balsojam par visu aktu. Lūdzu, sākam balsot. 56 ehm, kartiņas mums ir. Ehm, tātad 54 balsojuši, 53 par, 1 pret. Tas nozīmē, ka varam apsveikt referentu, jo rezolūcija ir pieņemta. Un tagad pēdējais balsojums eh, par satelītu sistēmām. Tātad pirmais mutis, mutiskais grozījums, pirmais par, pret, atturas pieņemts, Otrais mutiskais grozījums eh, par pret noraidīts. Tagad ceturtais par pret pieņemts. Noraidīts atvainojos. Piektais par pret atturas noraid. Pie, pieņemts. Sestais par pret atturas noraidīts. Septītais par pret atturas noraidīts. Astotais par, pret, atturas pieņemts. Desmitais par, pret. Vai es teicu desmitais? Nē, nē, es domāju devītais. Tātad par, pret, atturas noraidīts. Desmitais par, pret, atturas pieņemts. Um, noslēguma balsojums elektroniski sākam balsot. Tad kartiņas mums ir 56, balsojuši 53, un Omena Roitenes kundze balso par Priekšsēdētāji, mēs sākām laikā, un jūs to paveicāt ļoti efektīvi, tādējādi mani komplimenti. Paldies, ļoti jauki šad un tad uzklausīt eh, komplimentus no zāles. Tādējādi 48 balsis kopā, 41 par, 4 eh, atturas un 3 pret. Mēs eh, apsveicam, apsveicam mūsu atzinumu sagatavotāju. Mēs tagad esam pabeiguši balsošanu ļoti īsti 3 minūšu pauzīt tagad.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

quindi possiamo... Ah, sta ancora telefonando. C'è un po' di confusione. Okay. And not the Madrid version. I mean the council version. The council version of the. Uh, yeah, so I can propose the, the third of May version. As, as I, I like the the, the first. Uh,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 Bene, va bene allora. Eh, cari colleghi, possiamo per favore prendere posto per dare inizio alla audizione. Dargie colleghi, ņemam vietas, lai mēs varētu uzsākt uzklausīšanu Amigarelam, kurš ir atbildīgs cita starpā arī par vidusjūras basēnu valstīm. Kopā ar mums viņš ir šodien, lai mēs uzklausītu pēdējos notikumus eh, par attiecībām sui generis ar Lībiju, jo, kā jūs zināt, ka Lībija nepiedalās mehānismā, ko paredz kaimiņa attiecību politika, tātad šī ir mazliet īpaša valsts šajā sakarā. Un uh, Eh, tikšanās pēc tā, ko mēs esam paveikuši 2009. gada septembrī un 2010. gada janvārī. Periodiski mēs saņemam informāciju un arī mums tādas ir tiesības un pienākums, un tāpēc mēs esam ļoti, ļoti gandarīti par šo dalīto atbildību, un mēs ļoti cieši sekojām notiekošajām sarunām. Un mēs vēlamies e, lai tiktu ievērotas cilvēktiesības. Es pateicos kolēģim Pancierī, kurš ir organizējis šo tikšanos, kurš ir prieksēdētājs delegācija attiecībām ar Māgriebu valstīm. Es nevēlos vairāk zaudēt laiku, pāriesim pie uzklausīšanas un debatēm un bez lielas kavēšanās dodu vārdu Mingarelli kungam, lai viņš varētu nākt klajā ar savu iecērēto paziņojumu. Šī ir ceturtā reize, kad jūs dodat man iespēju izklāstīt, kā tālāk veidojas eh, nolīgums starp Eiropas Savienību un Lībiju, un es pateicos uh, E, komitejas locekļiem par iespēju darīt jums zināmu tos panākumus, e, ko mēs esam guvuši un grūtības, ar kurām mēs saskaramies šajā uzdevumā. Protams, e, mēs visā sarunu procesā un garumā esam jūs rīdzībā, lai jums izklāstītu pār paveikto progresu, pār uh, grūtībām, ar kurām uh, saskaramies, un, protams, tas viss saskaņā ar 218. līgumu pantu, kurš uzliek par pienākumu komisijai maksimālā mērā piesaistīt parlamentu sarunu eh, procesās nolīguma noslēgšanā. Un kā jūs zināt, mēs esam saņēmuši mandātu noslēgt eh, šo nolīgumu 2008. gada jūlijā. Mēs iesākām eh, sarunas 2008. gada novembrī. Un kopš 2008. gada novembra un līdz 2010. gada jūlijam mums ir notikušas septiņas sarunu sesijas pārmaiņas gan Briselē, gan Tripolē. Un 8. jūnijā notika 7. mūsu saruna kārta eh, Tripolē. Cik tālu tad mēs esam tikuši? Līdz šim brīdim mēs eh, esam spējuši provizori noklēst trīs sadaļas nākamajā nolīgumā. Un šīs trīs sadaļas, par kurām ir provizora vienošanās, ir vispārīgie principi kuri balstīs mūsu attiecības, finanšu sadarbība, tas nozīmē, kādi būs mūsu rīcībā līdzekļi, kādi instrumenti, lai mēs varētu īstenot savu tehnisko un finansiālo sadarbību tuvāko gadu laikā. Un Visbeidzot, e, institucionālie un vispārīgie nosacījumi. Citiem vārdiem sakot, mēs esam vienojušies par institucionālo arhitektūru mūsu e, nākotnes nolīgumā, un mēs esam provizori slēguši šīs trīs, pabeiguši šīs trīs sarundaļas. Un septītā sesijas gaitā Mēs runājam par visām sadaļām, izņemot manis trīs tikko uzskaitītās, kā arī par sadaļām, kas attiecas uz tirzniecību un reglamenta noti, sadaļām, kur mēs vēl neesam iesnieguši mūsu Lībijas draugiem tekstus un mūsu kolēģi, kur strādā par šiem nosacījumiem, viņiem vēl ir jāsaņem uh, apstiprinājums no dalību valstīm un par visām sadaļām, par kurām mēs esam veduši sarunas pirms aptuveni deļas Lībijā, mēs varējām vērot ievērojumu progresu un it īpaši par sadaļu, kas attiecas uz politisko dialogu, uz ekonomisko sadarbību un nozaru sadarbību. Un sadaļas kurās sarunas ir izrādījušās visgrūtākās, ir tirzniecība. Es saku acīm redzami, tāpēc, ka no vienas puses tas nav nekas jauns, es jau jums darīju zinām, ka nolīguma tirdznieciskajā sadaļā ir vēl ļoti daudz darba, lai mēs varētu panākt virošanos ar mūsu Lībijas partneriem, un es saku arī tieši tāpat, ka jāatzīst ka praktiski visos nolīgumos eh, sarunas, par kuriem mēs vedam šobrīd ar partneru valstīm, un es te gribētu norādīt Ukrainu, Krieviju, rītās būs Kaukās valstis, Sīrija, kuras gadījumā mēs esam noslēguši sarunas, bet neesam parakstījuši nolīgumu, Irāka eh, kur mēs vēl neesam parafējuši nolīgumu, tā, part, tā daļa, kas bija visarežģītākā, uh, katru reizi ir izrādījusies eh, tirzniecības sadaļa. Runājot par politisko dialogu tagad, Lībijas partneri ir bijuši atvērti mūsu bažām, izturās pret tām uzmanīgi un uzklausa mūsu priekšlikumus. Tas savukārt dod mums iespēju Eh, gandrīz vai pabeigt politiskās sarunas. Lībija pieņem veidot dialogu par cilvēktiesībām un par demokrātiju. Eh, to mēs esam pēdējo gadu laikā izveidojuši ar visiem partneriem, un sarunu sākumā nebija pilnīgi skaidrs, ka mūsu Lībijas partneri to pieņems, bet eh, viņi pieņēma to, ka tiek izveidots dialogs par cilvēktiesībām un demokrātiju. Tāpat arī viņi pieņēma mūsu priekšlikumus eh, tajā, kas attiecas uz cīņu pret masu iznīcināšanas ieročiem, cīņu pret terorismu. Un viņi pieņēma mūsu standarta klauzulu par cilvēku tiesībām. Tā ir ļoti būtiska klauzula, kuru lielos vilcienos ir norāda, norādīts ir, ka ikviena no pusēm var pārtraukt nolīguma darbību, ja tā uzskata, ka otra daļa nerespektē savas saistības attiecībā uz demokrātijas un cilvēktiesību principiem. Lūk, tas ir liels sasniegums jau, e, bet viena lieta ir to iekļaut nolīgumā, otra to e, piemērot, un man ir ļoti spilgtas atmiņas tas, e, šajā sakarā, tās neatiecas uz Lībiju šoreiz. Un Lībija savukārt turpina Eh, turpina būt ar nopietnām problēmām, tad, kad tiek pieprasīts iekļaut nolīgumā atsauci uz Romas statūtiem un eh, starptautisko kriminālu tiesu. Viņi mums ir septiņu eh, sarunu sesiju gaitā norādījuši, ka viņi nav daļa no Romas statūtiem un viņi ir strādājuši Un mēs esam strādājuši pie dokumentiem, kur, kur beigās eh, Lībija pieņem nepieņemamu nesodāmības raksturu attiecībā uz noziegumiem, kas tiek uzskatīti par eh, ļoti nopietniem, eh, tātad kara noziegumiem, genocīdu noziegumiem pret cilvēci. Tā tad ir runa par to, ka nolīguma tekstā tiks iekļaut atsauce uz mūsu kopīgo apņemšanos mēs, Eiropas Savienība un viņa Lībija, uzskat, apņemas, ka visi manis trīs iepriekš nosauktie noziegumu veidi nepaliek nesodīti. Un tas, mūsuprāt, tā mūsuprāt ir šobrīd vienīgā apņemšanās un vienīgais kompromiss, līdz kuram mēs eh, varam nonākt, bet atsauc uz starptautisko kriminālu tiesu un Romas statūtiem, viņiem bija kā sarkanā līnija. Un a, viņi nav, nebūtu vienīgais partners, kas mums to norāda, arī ir daudzām citām valstīm e, kas tiek uzskatītas par svarīgiem Eiropas Savienības partneriem, tās atsakās um, pievienoties vai atsaukties uz šo starptautisko kriminālu tiesu. Runājot par pārējo, par politisko dialogu ir vienošanās visos aspektos, un man šķiet, ka e, tie ir ievērojami panākumi. Tālāk imigrācijas jomā mums ir vairāki punkti, kas ir grūti risinām. Pirmais no tiem ir atpakaļ uzņemšana nelegālo imigrantu atpakaļ uzņemšana, kas nav Lībijas izcelsmes, bet kas ir tranzītā šķērsojuši šo valsti. Un mēs mēģinām vienmēr ar trešajām valstīm un ar kaimiņu valstīm noslēgt atpakaļ uzņemšanas nolīgumus, un šajos nolīgumos partnervalstis samērā viegli parasti apņemas uzņemt atpakaļ pie sevis nelegālos uh, E, imigrantus, kas aizturēti Eiropas Savienības te, e, teritorijā, bet ir šīs attiecīgās valsts izcelsmes. Tas nozīmē, ka Lībija bez problēmām uzņemtu atpakaļ nelegālos imigrantus, kas šeit būtu Eiropas Savienības teritorijā, taču Lībija nepieņem to, ka tā e, varētu uzņemt atpakaļ visus nelaimīgos no Lejas Sahāras Āfrikas, kas ir šķērsojuši Lībiju un nespē izcēlušies mūsu krastos. Šeit mandāts ir skaidrs. Ir jāuzņem savas valsts izcelsmes pilsoņi, taču mēs norādījām arī to, ka ir šeit kādas sarkanās līnijas, un mēs nu jau kopš 2003. gada gandrīz vai desmit gadus ar Maroku runājam par atpakaļ uzņemšanas uh, Uh, līgumu, un arī šeit mēs nevaram vienoties ar Marokas partneriem. Trešo valstu pilsoņu atpakaļ uzņemšana. Tā tad tā nav nekāda īpaša Lībijas gadījumā situācija. Tā ir, problēma, tā ir problēma, kas vispārīgi parādās sarunās ar partneriem. Tālāk vēl viens punkts, kas ir grūti risināms migrācijas plūsmas risināšanā. Tā ir problēma ar patvērumu meklētājiem un izturēšanos pret tiem. Mēs uzstājam uz to, lai Lībija nodrošinātu aizsardzību tiem ļaudīm, kas meklē politisko patvērumu un lai tiktu piemērots neizraidīšanas princips, taču grūtības ir tādas šeit, ka Lībija nav. Uh, Ženēvas 51. gada konvencijas pārakstītāju, un tai nav tuvākajā laikā nekāda nodoma tai pievienoties, un tā nevēlas sacauc uz šo konvenciju nolīguma tekstā. Tāpat arī ir um, šeit nopietna problēma, jo mēs vēlētos, lai parakstot šo pamats nolīgumu, mēs varētu virzīt tālāk uz priekšu jautājumu par patvērumu meklētāju aizsardzību Lībijā, jo, kā, kā jūs zināt, tādu ir daudz. Un šis ir tāds samērā bloķējošs punkts, pie kur mēs strādājam, lai varētu atrast vislabāko risinājumu. Šobrīd ir jāsaka, ka Lībija tomēr ir pieņēmusi atsaukties uz neizraidīšanu tiem, imigrantiem, kam ir nepieciešama starptautiskā aizsardzība. Tas nozīmē, tie neatzīst bēgļu kategoriju, bet pieņem atsaukties no līguma tekstā uz nepieciešamību neizraidīt imigrantus, kuriem ir nepieciešama starptautiskā aizsardzība. Tātad mēs esam eh, tomēr pavirzījušies uz priekšu, mēs neesam iegūši to, ko mēs vēlētos un eh, to, ko mūsu mandāts no mums pieprasītu, bet tomēr mums ir izdevies spērt soli uz priekšu. Tāpat arī imigrācijas un vīzu politikā Lībija mums pieprasa, kā no visiem kaimiņiem, nolīgumu, lai varētu atvieglot vīzu izsniegšanu eh, konkrētām pilsoņu kategorijām, īster, runājot par īstermiņa vīzām Eiropas Savienībā bet šeit mums nav dalībvalstu mandāta iekļaut šāda veida klauzulu. Un visbeidzot ir tirznieciskā sadaļa, kuras sakarā, kā jau es sacīju, mēs esam ļoti, ļoti tālu no vēlamā. Šeit ir divu veidu grūtības, mums tā šķiet, un mūsu kolēģi, kuri uh, Atbildi par šo sadaļu norāda, ka Lībija ir bijusi pēdējo desmit gadu laikā savas slēgtās ekonomikas dēļ maz saskārusies ar starptautisko tirzniecību, un tāpēc ir zināms grūtības runāt vienā saprotamā valodā ļoti bieži tirdzniecības nolīgumi ir jāskaidro mūsu Lībijas partneriem, un mēs bieži vien sākam no pilnīgas nulles. Un ar citiem partneriem tomēr ir situācija atšķirīga, un tā ir tāda joma, kas ir relatīvi tehniska. Otrā e, problēma ir tā, ka mēs vēlētos, lai būtu no Lībijas puses skaidra apņemšanās šī nolīguma ietvaros pārņemt eh, PTO e, eh, nosacījumus. Un šeit mēs vēra, vērojam svārstīšanos no Lībijas puses, un mums ir grūtības ar to, lai Lībija pieņemtu uh, tā saucamo standstill klauzulu par tarifiem sarunu laikā. Tas nozīmē, lai Lībija nemainītu savus muitas tarifus sarunu laikā, kas arī ir viens no pamatprincipiem tirdznieciskajās sarunās, bet arī šajā gadījumā Lībijai tas nav kaut kas pats par sevi saprotams. Un visbeidzot, viņi šobrīd pārskata savu ekonomisko likumdošanu, konkrēti tajā, kas attiecas uz muitas tarifiem, un Tāpēc viņi ir zināmā mērā svārstīgi sarunās. Šeit mēs tik tiešām saskaramies ar grūtībām tirznieciskajā jomā, un kolēģi, kuri vada šo sarunu sadaļu, vislabākajā veidā pārdomā to, kā varētu prezentēt šo jautājumu mūsu Lībijas partneriem, un mēs esam iecerējuši organizēt vairākus seminārus eh, Briselē ar Tajeks starpniecību, lai mēģinātu iepazīstināt mūsu Lībijas kolēģis eh, ar Aki Kominotērdu atsevišķi atsevišķām sadaļām un jomām, un arī mēs esam krietni vien organizējuši vairāk tehnisk tehniskās sanāksmes starp sesijām, lai varētu virzīties krietni ātrāk uz priekšu, jo abas puses ir atkārtojuši, atkārtojuši savu vēlmi noslēgt sarunas, ja iespējams, līdz šī gada beigām. Tas ir ļoti gan ambiciozs mērķis, jo eh, gada beigas tas jau ir tepat durvju priekšā, bet, ja mums būs trīs sarunu sesijas, vēl septembrī, novembra vidū un decembrī, tad nebūtu nav neiespējami tas, ka mums tik tiešām izdodas sarunas pabeigt par visbūtiskākajiem punktiem, kas ir vēl e, neatrisināti un izdarīt to līdz šī gada beigām vai nākamā gada sākumam. Tomēr ir vairāk politiskie punkti, kur ir sarkanās līnijas, un zināma neskaidrība par sarunu tirdzniecīsko sādaļu. Lūk, tādā veidā es varu īsi raksturot pašreizējo sarunu stāvokli. Noslēgumā es gribētu jums sacīt, ka mums šķiet ļoti nozīmīgi noslēgt šo nolīgumu, pat ja mēs nevaram uh, gūt uh, sa, uh, pilnīgu savu interesu nodrošināšanu visās sadaļās, tomēr tas būtu jau institucionāls pamats, lai varētu veidot regulāru dialogu un visos līmeņos ar visiem tiem partneriem, ar kuriem mums ir uh, kopīgas intereses eh, cīņā pret eh, terorismu, Sahāras bankas gadījumā, migrācijas plūsmas risinājumā, enerģijas jomā un citās jomās, un ar kuriem mums ir arī no otras puses ņemot domstarpības. Un ja mēs izveidojam paredzētās institucionālās struktūras šādam nolīgumam, tad mums ir iespēja uh, bieži un visos līmeņos risināt gan tos punktus, kuros mums ir domstarpības, gan tās jomas, kurās mums ir kopīgas intereses. Paldies! Grazie, Paldies doktoram Mingarelli. Gomešas kundze, lūdzu, 5 minūtes, jūs esat referente ziņojumam par šo jautājumu mūsu komitejā. Paldies, Migarelī kungu, par jūsu izklāstu. Es vēlētos jautāt, vai jūs varētu mums eh, paskaidrot, man šķiet, ka jā, šāds jautājums jau jums ir ticis uzdots. Kāds, eh, kāda ir juridiskā bāze? Šīm sarunām mēs zinām mandātu, bet eh, juridisko bāzi mēs gaidām vēl aizvien. Un es arī vēlētos paust gandarījumu par jūsu paveikto progresu sarunās, tomēr es atzīmēju, un kā jūs arī to pats sacījāt, ka tomēr ir neatrisināta pozīcija tajā, kas attiecas uz atsaucu starptautisko kriminālu tiesu. Jūs sacījāt, ka varbūt šeit varētu būt iespējams kompromiss ar skaidru atsauci uz vis, uz nesodāmības nor, nepieļaušanu visnopietnākajiem noziegumiem. Un es arī gribētu lūgt vairāk detaļu pastāstīt par imigrācijas un politiskā patvēruma jomām. Mēs zinām, un kā jūs to sacījāt, ka uh, Lībija nekad eh, nav līdz šim ratificējusi apvienoto nāciju bēgļu konvenciju e, no 51. gada, bet pēc jūsu sacītā izriet, ka varētu būt iespējams kompromiss tajā, kas attiec uz patvēru meklētājiem. Tomēr mēs tikko uzzinājām, ka UNHR ir ticis izraidīts no Lībijas un UNHR, kas tur bija jau vairākus gadus, patiesībā bija vienīgā skrīninga sistēma bēgļiem patvēru meklētājiem visu imigrantu vidū. Un es gribētu jautāt, kāda tad ir informācija par šo pēkšņo pozīcijas maiņu izraidītu NHR, kas ir tomēr satraucoši, jo tā bija vienīgā e, sistēma, kas pieļāva šādu e, skrīninga organizēšanu. Un arī to, cik lielā mērā tas ir traucējis rast kompromisa eh, risinājumu, ko jūs būtu varējuši rast. Un tālāk par imigrācijas eh, dosie kopumā. Es domāju, ka būs citi jautājumi, bet vajadzētu tomēr redzēt, ko tad jūs esat panākuši, un es gribētu jautāt, vai jūs esat izlasījuši nesenu Amnesty International ziņojumu kas ir publicēts pirms pāris dienām. Es to saņēmu tikai šodien, man, es vēl neesmu paspējis ar to iepazīties, bet cilvēktiesību ziņā dažādi aspekti konkrēti e, cilvēktiesību, kas ļoti būtiski ir patvērumu meklētājiem un bēgļiem, un izrādās, ka ļoti pamatoti ir tas, ka Eiropas Savienība pauž savas bažas šajā sakarā, savas ļoti lielās bažas pat es gribētu teikt, un tajā, kas attiecas uz tirzniecīsko sadaļu, kurā jūs sacījāt, ka saskarties ar visvairāk grūtībām, un jūs sacījāt, ka tas ir saistāms ar to faktu, ka Lībija ir bijusi ārpus PTO sistēmas, un tāpēc ir E, liels problēmas izprast dažādus e, darbības principus šajā ziņā, bet e, šķiet jūs sakāt arī, ka būtu būtu vērojama grība iepazīties ar šiem principiem. Un es gribētu jautāt, kādi ir konkrēti tie aspekti, kuri sākotnēji rada grūtības un vislielāko nesaprašanos papildus uh, E, šīm grūtībām saistībā ar standstilu klauzulu. Es domāju, ka tie ir šobrīd visi mani jautājumi. Paldies! Paldies, Gomešs kundze! Prēdas kungs lūdzu trīs minūtes. Paldies par jūsu dāsnumu. Trīs minūtes tas ir kaut kas pilnīgi necerēts. E, paldies, Mingalīkungs, par par aprakstu, par jūsu izklāstu, e, par sarunu pašreizējo fāzi etapu un attīstību. Un es gribētu norādīt vienu punktu, tāpēc, ka pagājušajā nedēļā jūs e, noteikti to zināt. Strasbūrā mēs pieņemam rezolūciju pār ļoti delikāto jautājumu saistībā ar nāvis sodiem Lībijā. Mēs e, presē Pre Lībijas presē izskan informācija, kas apstiprina, ka ir izpildīts eh, maijā nāvisots 18 personām, to vidu ārzemniekiem, un mēs baidāmies, ka šie ārzemnieki eh, ka viņiem eh, nebija Eh, tie, tiesību uz zinām aizsardzību šajā valstī, un es gribētu saprast, vai jautājums par nāvis sodu ir iekļauts sadaļā par cilvēktiesībām, jo tad, kad jūs sakāt, ka ir liels progress cilvēktiesību demokrātijas jautājumā, tad pirmais jautājums, kas man nāk prātā, ir tāds, vai viņi ir piekrituši um, mazliet pavirzīties uz priekšu jautā, E, e, demokrātijas ziņā, jo, cik es saprotu, viņa izpratnē demokrātija ir Džamaikirija e, un nevis demokrātija rietumu izpratnē. Un vai nāvis sodu jautājumu šajā kontekstā ir izcinās ņemot vērā to, ka Lībija ir atteikusies parakstīt apvienotu nāciju rezolūciju pār moratoriju nāvis soda piemērošanai. Un to visu es saku tāpēc, ka šis ir jautājums, kas ir jāsaistā ar bēgļu jautājumu. Un e, maijā nāvis sodu e, saņēmušo personu vidū ir arī tiek teikts, ka ir Nigērijas čādas e, pilsoņi, un ja es pareizi sapratu, Kadafi režīmam e, pat ir ļoti labas attiecības ar Nigēras huntu ar eh, kapteini, kurš pārvalda Nigēriju, un ir arī citi ārzemnieki, kuri atrodas uz Lībijas zemes un kuri vairāk nekā citi ir eksponēti riskam attiecībā uz uh, varas iestāžu e, gribu un tās izpausmi. Lūk, jautājums ļoti vienkāršs. E, Nāvis sots un ārzemnieku status, status vai tie, šie jautājumi ir iekļauti tad, kad jūs runājat par cilvēktiesībām? Paldies, Predes kungs, paldies, ka jūs arī uh, nepārvilkāt runas laiku. Lokbīlera kungs, lūdzu, trīs minūtes. Un tad Mjanmana kungs. Paldies, priekšēdētāja Lohbīlers kundze. Arī es runāšu par cilvēku tiesībām. Mingarelli, jūs uh, teicāt, ka esat arī guvuši sekmes. Es ļoti priecājos par šo cilvēku tiesību dialogu, bet tā pašā laikā šī standarta klauzula par pamattiesībām uh, runājot par tās īstenošanu, kas īsti mainīsies attiecībās cilvēkiem Lībijā. Jūs arī runājāt par to, ka Lībija nevēlas ratificēt Ženēvas konvenciju, bet tomēr ir ar mieru neizraidīt uh, bēgļus, kas nav Lībijas izcēlesmes. Kādas tad ir ieceras, ko darīt ar šiem bēgļiem? Uh, kas ar viņiem notiek, ir dzirdēts un ir informācija, ka viņu tiesības nepavisam netiek ievērotas. Un tad vēl šķiet, ka um, uh, Lībijā par tabu jautājumu tiek uzskatīta tā saucamā uh, krimināla tiesas um, um, tiecīgā dokumenta ratificēšana. Un pēc situācijas, pēc konferences Kampalā uh, tagad ir izstrādāta tāda pieeja, ka um, tāds uzbrukošs karš tiek pasludināts par kriminālu noziegumu, par ko jāatbild tiesas priekšā. Un Āfrikā ir valstis, kas uh, izrāda citādu nostāju šajā jautājumā. Kā jūs to vērtējat? Paldies! Tagad lūdzu kolēģi Milānam Monam vārds. Priekšsēdētāji, paldies Mingarelli par to, kā kādreiz apmeklējat parlamentu un informējat eh, par situāciju, bet man ir vairāk jautājumu. Vai jūs varētu sīkāk pastāstīt par institucionālo struktūru nolīgumam? No Eh, kur man šķiet ir ievērojams progress panākts. Otrakārt, eh, paužu bažas par to, ka lībiešiem ir sarkanā līnija attiecībā uz nelegālo imigrantu uzņemšanu no trešajām valstīm, kā jūs norādījāt, tas būtu ļoti slikts precedents eh, sarunām, kas notiek ar Māroku. Un tālāk es nezinu, es nezinu Eh, kāda ir interese eh, noslēgt eh, nu, nolīgumu tikai par Lībijas pilsoņu atpakaļ uzņemšanu. Lībija ir ļoti maz apdzīvota zeme, un tāpat kā Maroka, Marokas vai Alžīrijas gadījumā uzņemt atpakaļ tikai Lībijas pilsoņus, to iekļaut noslī, noslā, no, nolīgumā nebūtu. Uh, Eh, visai lielas intereses vajadzētu problēmu tomēr izsināt, bet es domāju, ka vajadzētu <clears throat> panākt savu šajā punktā. Piekāpties nebūtu pareizi. Treškārt, kāda attieksme ir attiecībā uz Savienību vidusjūrai? Vai šeit ir zinām veida naidīgums, ja tā to varētu nosaukt, jo Kadafī nekad nav paticis ne Barcelonas process, ne eh, vidusjūras savienību un noslēgumā enerģijas jautājums, kas vai ir ar nozīmīgu Eh, lomu eh, šajā nolīgumā, ne vēlreiz noslēgumā, tomēr eh, rīt prezidējošās valsts Spānijas pārstāv dodas uz Lībiju. Un ko jūs varat pateikt šajā sakarā? Grazie, honorevole Mila. Paldies. Un tagad pirms mēs sākam debatas, es vēl gribētu visu kolēģu vārdā sveikt delegāciju no Tunisijas parlamenta. Ļoti priecājos jūs redzēt mūsu vidū. Delegācija apmeklē Briseli parlamentu tikšanās ietvaros Briselē. Es ceru, ka jūs uzzināsiet daudz interesanta un Ceru, ka mēs varēsim turpināt attīstīt mūsu attiecības, varbūt labāk arī sapratīsimies ar laiku. Mēs zinām, ka ir sadarbības un partnerības līgums, kas noslēgts ar Eiropas Savienību un Indonēziju. Tas tika parakstīts 2009. gadā, un es ceru, ka jūsu vizīte šodien šeit ļaus mums attīstīt at attiecības eh, ļoti sekmīgi uz priekšu. Lūdzu, Kirilova kungs, trīs minūtes. Paldies, priekšādātāji. Paldies par iespēju Pal uzklausīt jūs šodien. Jūs runājāt eh, ļoti izsmeļoši, bet man nav īpašu jautājumu. Man situācija ir puslīdz skaidra tiek noraidīti piedāvājumi tirgoties vai noteikumi, ko uzstāda starptautiskā krimināltiesa. Tāpat atbildi ir nē uz prasību pieņemt vai neizraidīt trešo valstu bēgļus. Un, jā, par to netiks panākta vienošanās, tad to var izmantot kā turpmāk arī kā instrumentu, lai, lai mūs šantažētu. Un runājot, pirms runājam par cilvēktiesībām, jautājums ir, kāds ir mūsu mērķis, ko mēs gribam panākt ar šo vienošanos. Ja ar to ir paredzēts izveidot tādu institūciju bāzi dialogam, uh, Tad, ko jūs esat panācis šajā dialogā? Es neko es nevainoju ne jūs, ne komisiju. Es sekoju līdz tam, kas notiek šajā režīmā. Vislabākais piemērs bija gadījums ar bulgāru medmāsām, kurām draudēja nāves sots un kurām pārmet, ka tās esot inficējušas lībiešu bērnus ar aids. Un Eh, medmāsas tika atbrīvotas pateicoties plašām Eiropas Savienības aktivitātēm un solidaritātei, kas tika izrādīta, bet to nedrīkst uh, pieļaut, kaut gan mēs redzam, ka tas atkārtojas. Bija ļoti līdzīgs gadījums ar Šveices pilsoni. Tiek uh, ņemti ķilnieki. Un mums ir jābūt taču skaidriem mērķiem. Kāds ir eh, dialoga mērķis? Cik ilgi var būt dialogs ar tādu mm, um, teroristisku režīmu, kas netur solījumus? Es būtu ļoti piesardzīgs šajā dialogā. Ir jānosaka uh, konkrēti mērķi. Es vispār neesmu pieredzējis, ka kāda cita valsts uzdrošinātos tā sagrābt ķilniekus no citas valsts, citā valstī. Lūdzu, esiet piesardzīgi. Paldies. Paldies, Kirilova kungs. Etkinsa kungs, lūdzu. Chairman, I'm a Prieksēdētājs atbalsta šo nolīgumu, ņemot vērā to, ka Lībija ir savas problēmas, un tas un nevienmēr tā, tā īstenot tās cerības, ko mēs liekam uz to. Jūs priekšsēdētāji ļoti labi zināt vēsturi, un jūs arī apzināties to, ka e, Lībija ir devusi vismaz vienu lielu imperatoru Lībijas zeme, un tāpēc tās saiknes ar Eiropu ir ļoti nozīmīgas, leiktu smagnumu. Britānija, tā, tāpat kā citas valstis, tā ir bijušas grūtības ar teroristiem, kas domājams nāk no Lībijas pirms gadiem, un tagad uh, Viņi grib būt daļa no pārējās pasaules, ja tā drīkstu izteikties. Un nu, vai jūs esat pilnībā gandarīts par apņemšanos cīņā pret terorismu vai terorismu, apkarošanas terorisma, apņemšanās, kā jūs gribat to definēt, ir pietiekams un ka Lībija būs drīzāk sabiedrotais nekā ienaidnieks? Paldies, Atkinsa kungs. Tagad Došu vārdu Mingarelli kungam piecas minūtes, lūdzu, ja ir iespējams, runājiet īsi, un tad būs otrā debašu daļa. Lūdzu. Paldies. Paldies, priekšsēdētājs sākšu ar Gomesas kundas jautājumu par juridisko bāzi. Diemžēl man jāatkārto tas, ko es nu, jau atkārtoju septiņu sesiju garumā, ka komisijas dienesti piedāvās juridisko bāzi sarunu beigās, ņemot vērā nolīguma saturu. Tātad, tad, kad mēs zinām, zināsim, kas tad tur ir iekšā un kāda tipa nolīgums būs parakstīts, tiks noteikti juridiskā bāze, un es varu pateikt tikai to, ka e, tas e, nav e, nekādā veidā domāts, lai mazinātu parlamenta lomu. Es katru reizi šeit pēc sarunas esīs vaļsirdīgi izklāstu grūtības, ar kurām mēs saskaramies. Mēs ņemam vērā jūsu komentārus, ieteikumus, bet vēlreiz nosaku, ka tā ir juristu pozīcija un es neko tur nevaru darīt. Tālāk par Romas statusu, statūtiem un starptautisko kriminālu tiesu vēlos sacīt, ka visas Eiropas Savienības partneru valstis ir pievienojušās Romas statūtiem un sadarbojas ar starptautisko kriminālu tiesu, bet tomēr ir tādi strateģiskie partneri, kuri, kuri nav pievienojušies. Lībieši to nevēlas, bet viņi nav vienīgie. Es eh, vedu sarunas ar citām valstīm, kas tiek uzskatīts par labām, labiem partneriem, bet viņi neko par to nevēlas dzirdēt. Un tas nav iemesls, lai mēs atsacītos no uh, no šī, no šī punkta mums ir jāskaidro, kāpēc mūsu prāt tas ir būtiski, bet ne, nepadarīsim to par kaut ko Lībijai specifisku, vajag apzināties, kāda ir realitāte. Un tad, kad mēs sakam, kas ar progresu panākuši, tad tas fakts, ka Lībija pieņem šodien to, lai būtu nolīgumā nosacījumi, saskaņā ar kuriem tā kopjā ar Eiropas Savienību apņems cīnīties, lai viss nopietnākie noziegumi, kāra noziegumi, genocīds un noziegumi pret cilvēci nepaliek nesod nosodīti, es saku, ka tas jau ir solis pareizajā virzienā. Tas nenozīmē, ka mēs esam apmierināti pilnībā, tas nav mūsu mandāts, mūsu mandāts ir iegūt vairāk, taču viņi nav teikuši, mēs par to negribam neko dzirdēt, mēs par to varam parunāt, viņi sacīja, mēs tur ne. Mēs neesam tur pievienojušies, bet mēs katrā ziņā Mēs katrā ziņā eh, par to varam runāt. Tālāk Gomešas kundze par bēgļiem. Lībija negrasās pievienoties 51. gada eh, konve bēgļu konvencijai, bet viņi pieņem atsaukties uz nepieciešamību nodrošināt aizsardzību tām personām, tiem imigrantiem, kuriem ir nepieciešama starptautiska aizsardzība. Tā tad vēlreiz, eh, tas nav tās, ko mēs būtu gribējuši, mēs esam daudz ambiciozi, eh, ambiciozāki, bet tas ir šobrīd mūsu panāktais. Tā tad mēs nevaram teikt, ka, eh, ka viņi, kā jūs Kirilov sakāt, Kirilkungs sakāt, neskatieties apakaļ un eh, ejiet savu ceļu. Tālāk UNHR komisariāts, šis komisariāts ir slēgts dažas eh, Dažas dienas vēlāk mēs tur bijām, mums tika pateikts, ka tas ir necieši, nesaprotami, mums nepieņemami, tīpaši ņemot vērā uh, lielo bēgļu skaitu. Un mums tika paskaidrots, ka komisariāts nebija veids nepieciešamās administratīvās un politiskās darbības, lai tur atrastos legāli. Un ir vairāk novērotāji, kuri to apstiprina. Tātad mums uh, tomēr. Uh, ir nepie, nepieņemami, ka šis birojs ir ticis slēgts, mēs to sacījām dažādos veidos, un šobrīd ir Ženēvas mītnes delegācija, kur apmeklēs Lībiju un kura mēģinās sakārtot situāciju, lai Lībija pieņemtu atvērt biroju augstajam bēgļu komisariātam. Es nezinu, vai tas eh, eh, sniegs eh, pozitīvu atrisinājumu šajā jomā, taču mēs par to esam runājuši, mēs par to turpinām runāt un mēs aicinām pieņemt diskusijas ar atbildīgajām apvienoto nāciju personām. Amnestija ziņojums, to, mēs, to es vēl neesmu lasījis, paldies, ka darījāt man to zināmu. Es to izskatīšu tālāk par tirdznieciskajām problēmām. Es jau sacīju, ir problēmas. Uh, kas eh, <clears throat> ne, eh, problēma ar punktu muitas tarifu grozīšanai sarunu procesā un eh, ar PTO organizācijas principu pārņemšanu. Un konkrētāk kolēģi man saka, ka ir problēma ar publiskiem iepirkumiem, ka pakalpojumu jomā nav nacionālās stratēģijas, tātad būtu grūti uzņemties saistības uh, Eh, saistībā ar šiem jautājumiem. Tālāk enerģijas jomā ir problēmas un ap, preču apmaiņas jomā nav skaidri definētas tarifu politikas. Tā tad eh, nav stingru pamatu sarunām ar partneriem. Prēdas kungs. Ja mēs zinām, ka ir parlamenta rezolūcija par izpildītajiem nāvisodiem, mēs nosodījām eh, ši, šīs eksekūcijas un arī e, to darīja zināma Spānijas delegācija. Bet nolīgumā nav nekā, kas atsauktos uz nāvis soda atcelšanu vai moratoriju, bet tā tas ir ar visām par ar eh, visos nolīgumos ar partnervalstīm, par to nav runas. Taču dialogā par cilvēktiesībām un demokrātiskajiem principiem, pie kuriem pieturas lībieši, katrā sesijā mēs viņiem atkārtojam nepieciešamību atcelt nāvis sodu un izveidot moratoriju. To mēs atkārtojam visām trešajām valstīm. Eh, cilvēktiesības un izturēšanās pret bēgļiem eh, Lībijā. Tā ir ļoti slikta, man jānorāda. Taču Eh, ar šo nolīgumu palīdzību mēs nesam iecerējuši atrisināt šo tūkstošiem nelaimīgo likteni. Vienkārši ar šī nolīguma palīdzību mēs varētu regulā, regulāri diskutēt, jo mēs nevaram nekādas domstarpības sakārtot, ja mēs ne, nediskutējam. Un tikai di regulāri vedot sarunas un diskutējot, mēs varam kaut ko atrisināt. Vai ar to ir pietiekami? Nē, bet diskusijā vismaz var runāt par stratēģiju, kurā tiek sacīts, ja jūs kaut ko vēlaties, kas interesē jūs, piemēram, sadarbību e, konkrētā e, jomā, teiksim, e, migrantu plūsmas risināšanā, tad jums līviešiem ir atkal kaut kas jādara no savas puses. Ja mums tas viss nav, tad kā tad mēs varam virzīties uz priekšu ar Lībiju? Es nesaku, ka tas, ka uh, rīt būs nolīgums, dos mums iespēju atrisināt visas problēmas, bet tas vismaz dos mums iespēju. Šobrīd tādas iespējas mums nemaz nav. Jā, priekšsēdētāji, es redzu, ka ir jau septiņas minūtes pagājušas. Tālāk atpakaļ uzņemšanas problēma un Romas statūti. Šajā sakrā ir, šajā gadījumā ir vairāki partneri, kas nav to pieņēmuši. Mēs tāpēc neatteiksimies no nolīguma, bet tā nav Lībijas specifika šajā gadījumā. Tālāk nerezidents dokumentu neuzņemšana. E, tieši tāpat, kura valsts tad e, pieņem tos uzņemt atpakaļ, tāda ir ļoti maz. Ar Krieviju un Ukrainu pēdējos nolīgumos mēs esam to panākuši, bet tur vispirms bija pārējais posmi diviem, trim gadiem un savukārt viņiem ir atkal no savas puses vīzu atvieglojuma vienošanās. E, pret, citādi neviena valsts nepieņem savus nerezidentus atpakaļ uzņemt. Spānijas prezidentūras vizīte ir, cik mēs zinām, divpusēja vizūte, bet par bet viņi daudz runās arī par Šveicas problēmas eh, atrisināšanu. Tālāk Kirilu kungs mērķis. Mērķis ir izveidot bāzi dialogam, kas dos mums iespēju virzīties uz priekšu. Nav nekādu garantiju, bet ja iespēja ir, tad ir jārunā. Ja pat ja nekas netiek runāts, tad arī nekas nevar tikt panākts. Tālāk eh, cīņa pret terorismu un iesaistīšanās šajā cīņā. Man nav informācijas, par, ka es varētu jums apstiprināt, ka viņi dara visu iespējamo, lai cīnītos pret terorismu, taču mūsu diskusijās ar Lībiju mums tiek apstiprināts nepārtraukti, ka viņi ir apņēmušies cīnīties pret jebkuru terorismu formu un ka viņi ir gatavi izveidot konkrētas sadarbības formas, lai cīnītos pret terorismu, kurš veidojas Sahāras pierobežā, kur sanāk kopā Magrība valstis un Līsahāras valstis Māličāda Nigēra, kuras saprot, ka ir nepieciešams veidot sadarbību cīņā pret terorismu. Tātad apņemšanās ziņā viņi katrā ziņā ir apņēmušies, taču es nevaru jums pateikt, vai uz vietas tas viss tiešām tā arī notiek. Man elementu nav. Paldies! Paldies! Doktoram Mingarelli Un ņemot vērā to, ka mums ir vēl vienas debates, mums ir tātad tagad atlicis laiks tikai līdz 11. Flotras kundze, lūdzu. Paldies, ka samazinājāt runas laiku uz pusi, tad, kad devāt man vārdu. Vienmēr to ir patīkam dzirdēt, Mīgā Relī kungs. Es tomēr esmu šokēta. Uh, Eh, jo dzirdot, eh, ka jūs eh, skaidri sakāt par apvienoto nāciju biroju no jūsu mutes, ka jūs sakāt, ka uh, birojs tikai nav pieprasījis atrasties tur legāli un ka visbeidzot, ja tas ir izraidīts no Tripolis, tad tas ir pamatot. Es zinu, ka, bir, ka birojs ir meklējis šādas iespējas, bet tāpat arī es zinu, ka tā nav tiesa. Un tad, kad jūs runājat parlamentam ar šādu valodu, pastāv pastāstiet, eh, uzklausiet Briseles birojā iemeslus, kāpēc tas ir izraidīts no Tripolis. Un eh, ir šokējoši dzirdēt, jūs pārstāstam eh, Tripolis autoritāšus versiju. Ir ļoti daudz valstis, ar kurām mēs sadarbojamies intensīvi, tā skaitā. Uh, Eh, kur tiek pārkāptas cilvēktiesības un kas nav ratificējušas Romas statūtus, bet tā ir taisnība, bet ne tas ir temats. Temats ir tāds, ka sarunu akrobātikā uh, E, ko jūs mums darījāt zinām, un es esmu pārliecināta, ka jūs darāt visu, visu, ko jūs varat, un vislabākajā veidā es neapstrīdu nekādā veidā jūsu e, darbu. Bet, jā, mēs meklētu klauzulu, kas nebūtu Romas statūta ratificēšana, bet dotu iespēju ņemt vērā genocīdu un tā tālāk, tad jūs e, runātāji tiek pārtraukta runātāji pabeidz savu sacīto, rēķināties ar neizraidīšanas principu. principu. Uh, Jūsu Atvainojiet, lūdzu. Pārtrauktā, jo jūs pārsniedzāt sev atvērāto runas laiku. Veržā pusotru minūti nākošais runātājs priekšsēdētājas un pirmā runātāja no savas grupas. Es gribētu vismaz minimāli runas laiku šajā sakarā. Pusotra minūte jums būs. Jā, bet š, tas ir skandalozi. Viss nedot iespēju izteikties vienam runātājam no vienas grupas. Atvainojiet, bet parasti tā tas notiek. Es ceru, ka jūs neatskaitiet šo no mana uzstāšanās laika. Jūs runājāt par panākto progresu, jūs runājat par sarkanajām līnijām saistībā ar AKK, Ženēvas konvenciju un uh, Līdz šim mēs dzirdējām, ka Baro saka, nebūs uh, vienošanās, ja netiek parakstīta Ženevas konvencija no Lībijas puses. Šobrīd jūs sakāt, ka tas netiks izdarīts. Un visi, kuri nevēlas eh, nonākt eh, starptautiskās krimināla tiesas priekšā, atsakās to šo statūtu parakstīt, tā skait arī amerikāņi. Tālāk par imigrantiem runājot, es gribētu pasmieties vienkārši Es eh, pat nekomentēšu. Tālāk par UNHCR eh, Helēna Flotre jau visu pateica, es pat neatkārtošos at, un atvainojiet, bet ar visu respektu eh, attiecībā pret komisijas pārstāvis gribētu saprast, vai jūs esat naivs, vai jūs izliekaties, vai ņirgājaties. Jūs neesat lasījis Amnesty International pēdējo ziņojumu, bet sārunas ir uzsāktas nu, jau vairāk, vairākus mēnešus. Esam priekšsēdētāji gandrīz beigusi ar Lībiju. Citi ziņojumi jau ir pieņemti lasīt, un ja jūs nelasāt NVO ziņojumus, tad pietiek palasīt startautisko presi, kurās mēs tiekam padalīt par izsmiekla objektu šajās sarunās. Jūs dodat iespēju virzīties uz priekšu. Kā jūs domājat, tas ir iespējams ar Kadafi? Jūs dialogu vedat it kā viņš būtu demokrāts. Kadafi nav demokrāts. Parunājiet ar mūsu šveicis draugiem un redzēsiet, kas notiek ar Lībijas dialogu. Arī eh, viņiem nav nekas izdevies. Onorevole Benarabatu per... Benarabatus pusotru minūti. Paldies! Sāruna vēdē e, kungs manu kolēģi jau uzdev jautājumus par Ženēvas konvenciju cilvēktiesībām. Es pie tā neatgriezīšos, bet es uzdošu mazliet asāku jautājumu. Vai jums ir nodoms runāt par sieviešu stāvokli un jums ir garantijas sieviešu tiesībām un ģimeņtiesībām konkrētāk? Otrais jautājums attiecībā uz Lībijas pozīciju, kur atrodas Magrib reģionā, vai jūs, jūs šo reģionālo Lībijas pozīciju pieminat Magrib reģionā? Paldies! Honorevole Pancēri. Pancēri kungs, lūdzu, pusotra minūte. Paldies, priekšādātāji! Es eh, nekādā ziņā neapšaubu Eiropas komisijas spējas eh, eh, vadīt sarunas. Runa ir arī, ka progress jau ir panākts, bet nu galīgais mērķis vēl ir diezgan tālu. Un tomēr es ceru, ka jūsu optimisms, Mingareli kungs, ir pamatots ar konkrētiem, konkrētiem veiksmes piemēriem. Uh, un mūs interesē pilnīgi viss - ekonomika, finanses, tirniecība, bet arī cilvēku tiesības, sieviešu tiesības, emigrācija. Mums ir vajadzīga, vajadzīga vienošanās, vajadzīgs nolīgums. Man ir trīs konkrēti jautājumi. Ja starp divām valstīm tiek slēgti divpusēji nolīgumi uh, un vai no tā ir kāds labums, vai gluži otrādi, vai situācija līdz ar to pasliktinās. Varbūt šādu nolīgumu darbību vajadzētu apturēt, kamēr nav vienošanās visā Eiropā. Otrais par atpakaļ uzņemšanu. Es gribētu, lai jūs mums paskaidrojat, kur šeit visvairāk problēmu ir, kas saistās ar nolīgumu ja es jūs eh, īpaši nepazīstu, jūs esat ļoti pieklājīgs un laipns un pretīm nākošs, bet mums deputātiem ir vajadzīgi arī dokumenti, kas apliecina progresu, kas panākts sarunās. Es labprāt tiešām saņemtu kaut ko uh, melnu uz balta. Paldies Mingarelli kungam, tagad lūdzu vārds. Mums ir tagad iespēju noklausīties noslēguma vārdus, lūdzu. Tagad jūs varat atbildēt uz jautājumiem. Komentārs no Flotras kundzes saistībā ar UNHR komisiju Lībijā. Es sacīju, ka mēs protestējam pret biroju slēgšanu, un es jums darīju zināmus argumentus, kurus jūs varat uzskatīt par mielīgiem, bet ko, kurus mums sniedz Lībija. Mēs neteicām, ka tie ir pamatoti, mēs sacījām pretējo, ka viņiem tas ir jāatver maksimāli drīz, un Eh, tiks pieprasīts uzņemt eh, Ženēvas delegāciju Tripolē, lai apspriest šo jautājumu. Tādējādi es nekādā veidā neatbalsoju Lībijas, eh, nepārņēmu sev Lībijas argumentus. Es varētu teikt, jā, tas ir skandalozi, Bet es varētu, varēju vienkārši neko neteikt par pretējās puses viedokli. Es nākošo reizi tā darīšu par, pār, par pārejas klauzulām attiecībā starptautiskajām tiesībām jums ir viedoklis, es to pieņemu zināšanu, un mēs darīsim eh, to zinām tiem, kuri gatavo mūsu sarunu mandātu. Vai mums ir jāņem visas starptautisko tiesību klauzulas un noteikumu, kā tie pastāv, vai ir jāmēģina pat, ja mēs nevaram panākt to, ko vēlamies, tad eh, panākt to, ko jūs devēt par pagaidu klauzulu. Manuprāt, tas ir jautājums pēc būtības. Veržā kundzei, vai es esmu naivs izliekos vai ņirgājos par jums? Jūs varat izsvītrot trešo opciju un izvēlēties no divām pirmajām. Vai Mēs esam runājuši par sieviešu tiesībām. Jā, mēs par tām esam runājuši. Mēs tikāmies ar Lībijas sievietēm, kuras mums skaidroja šeit. Es atkal nevis no sevis to stāstu, bet mm, no, bet tīri objektīvi avotiem Lībijas sievietes statūts Lībijā ir krietni vien vairāk aizsargāts nekā daudzās citās uh, šajās valstīs tomēr ir jāstrādā pie sievietes eh, tiesību uzlabošanas, pie bērnu tiesībām, vai tas ir tas, ko jūs gribētu sākotnēji. Mēs turpinam uzstāt, bet katrā ziņā šis ir punkts, eh, ko, eh, ko jūs vēlējāties no sākuma katrā ziņā viņi nepieņem, ka mēs uzreiz nākam ar domu, ka sievietes situācija Lībijā ir nepieņemama un apspiesta. Tālāk bija jautājums pār šķēršļiem eh, migrācijas eh, plūsmā. Ļoti bieži tad, kad vedam sarunas ar Lībiju, ar tādām valstīm kā Lībija, Māroka, mums tiek skaidrots, ņemot vērā to, ka ļoti bieži ir divpusēja nolīguma šajā jomā ar Spāniju, ar Itāliju, ar Franciju. Viņiem eh, lielākā daļa problēma ir atrisinātas pēc tam ir jārisina eh, kopienas noteikumi. Tālāk atpakaļ uzņemšana. Ļoti vienkārši. Viņi ir gatavi uzņemt pie sevis Lībijas pilsoņus, kas nelegāli atrodas mūsu teritorijā. Viņi nepiekrīt uzņemt trešo valstu izcelsmes pilsoņus. Tātad Nigērijas vai Burkina Faso imigrantu, kas tranzītā ir šķērsojis eh, Lībiju un kas ir nenokļuvis Eiropā Eh, to viņi nepieņem atpakaļ uzņemt. Un tas ir viens no klupšanas punktiem, jo mēs eh, aicinām eh, viņus uzņemt atpakaļ visus imigrantus nelegālā situācijā. Bet ja mēs varēsim ko iegūt šeit, tad ir debats jāpaplašina un migrācijas jautājums jārisina plāšāk, ne tikai drošības aspektu, bet ņemot vērā eh, šī jautājuma dažādās puses. Pēdējais jautājums, eh, mēs par to pārdomāsim. Un darīsim, eh, zinām, vēlāk, es nevaru uzreiz jums, jums to darīšu zinām vēlāk, jo mēs vedam sarunas pēc padomas mandāta. Paldies, eh, doktor Mingarelli. Paldies par eh, šo interesanto sēdi. Jautājumi ir sarežģīti un delikāti, un tāpēc arī debatas bija intensīvas, un mums noteikti būs iespēja tos pārunāt vēl. Paldies, ka jūs mūs apciemojāt, un tagad nākamais darba kārtības punkts doktors Morels, Eiropas Savienības īpašais pārstāvis Centrālā Azijā, tagad iznāks un pievienosies man. Uh, mazliet pagaidīsim. Doktors Morels tūlīt ieradīsies. Perfekto, punktualissimo. Ļoti labi. Jūs esat ieradies tieši laikā. Un līdz ar to mēs sākam viedokļu apmaiņu par stāvokli Kirgistānā. un sanāksmē piedalās Eiropas Savienības īpašais pārstāvis Centrālā Azijā doktors Morels. Saku jums paldies par to, ka jūs esat šodien mūsu vidū un mēs jūs tiek, satiekam šeit bieži tieši saistībā ar nemieriem Kirgīzijā 10. jūnijā. Šie notikumi norisinājās Ošā ir gājuši bojā vairāki simti un ievainoti vairāk tūkstoši cilvēku. Skaitļi nav īsti eh, skaidri vai ticami. Um, bēgļu straume iet Uzbekijas virzienā. Apmēram 500 tūkstoši cilvēku ir eh, tagad devušies uz Uzbekistānu. Un uh, Eiropas Savienība ir piešķīrusi uh, vairākus miljonus eiro nemieru seku pārvarēšanai, un komisijas viceprezidente Eštonas kundze ir izdevusi rezolūciju Eiropas Savienības vārdā, un tajā ir apstiprināts, ka kopiena atbalsta pārējas valdības centienus, mērķis ir atjaunot uh, tiesiskumu, uh, tiesisko drošību un visiem iesaistītajiem tiek lūgts pēc iespējas darīt visu iespējamo, lai stabilizētu politisko un sociālo situāciju Kirgistānā. Ar to arī tas arī, arī sagatavošanās solis referendumam, kas notiks 26 jūnijā, un šī gada oktobrī ir paredzēts parlamenta vēlēšanas. Arī 14. jūnijā ārlietu eh, ministru padomu nonāca pie ļoti līdzīgiem secinājumiem, un um, pēc Aštonas kundzes lūguma Morel kungs apmeklēja Kirgistānu, un viņš mums pastāstīs, kāda ir situācija, kā attīstās notikumi. Uh, Un šie jautājumi ir ļoti tādi smagi, sarežģīti, uh, daudzplākšņaini. Ja jūs varat, lūdzu, runājiet ne ilgāk uh, par desmit minūtēm, lai mēs varam arī noturēt debates. Un tagad došu jums vārdu, un sevišķi man interesē viss, ko jūs mums stāstīsiet. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji. Es mēģināšu ievērot eh, jūsu noteiktos ierobežojumus. Es zinu, cik jūs esat stingrs vadot debatas, un ļoti labi, ka mums var būt viedokļa apmaiņa, vēl jau vairāk tāpēc, ka es eh, labāk uzstājos afet eh, sanāksmei, un, un, un un eh, man ir jāiet vēl uz kops, bet lai eh, tomēr eh, uzreiz teikšu, ka šeit ir runa par ļoti, ļoti smagu tēmatu, jo tas attiecas uz Vidusāzijas reģionu drošību un vairāk kārt. Uh, Jau mēs esam sacījuši, ka Eiropas Savienība aktīvi un metodiski, nu jau trīs ar pus gadus eh, strādā pie Eiropas Savienības stratēģijas Vidusāzijai, lai veidot ilgtermiņa partnerattiecības. Mēs esam mobilizējuši eh, savus līdzekļus un mums ir jā. Ja izprot mūsu uh, loma Āzijas, uh, Vidusāzijas uh, drošībā un Vidusāzijas veidošanā. Situācija ir tiešām nopietna. Kas ir noticis? Es mēģināšu analizēt un prezentēt jums eh, notikumu eh, sākuma analīzi. Es domāju, ka, lai labi saprastu situāciju, ir jāapzinās, ka ir krīze, kas izveidojusies divos etapos. Pirmā fāze ir eh, Biškekas vāras nomaiņa pēc jau dramatiskajiem notikumiem vairāk nekā 80 bojā gājušie Biškekā 7. aprīlī. Tas ir negaidīts pagrieziena punkts. Varbūt tā atsevišķi tam bija vairāk vai mazāk gatava, bet katrā ziņā praktiski viss bija pārsteigti. Un kura gaitā beidzās prezidentūra, kuru varētu e, vienkāršot aprakstīt kā klāna prezidentūru. E, kas bija raisījusi pieaugušas tautas nepatīku. Tas tā būtu Bakija prezidentūra. Tā beidzās tradiskos apstākļos. Jau bija pirmās izmaiņas, kas tika dēvēta par tulpju revolūciju, kas bija nepabeigta revolūcija ar Akājeva uh, amatā atstāšanu. Un Mēs varam sev uzdot jautājumu, vai nav sava veida Kirgīzijas politiskais cikls, kas sākas ar tautas centieniem un demokrātiskām ambīcijām, kas pāriet pēc tam dažādu politisku, daudz maz stabilizētu spēku demonstrācijā tādā sabiedrībā, kurā nav visai labi izveidojusies šī sabiedrība jaunā valstī un tālāk uzkrājas visu virzienu, kustību, kustības, eh, ko Krievi eh, sauc par uļičnaja demokrātija, ielu demokrātija. Un tālāk trešais etaps eh, klana veida prezidentūras varas konfiscēšana. Uh, līdz brīdim, kad šī konfiscēšana eh, izraisa protestus un cikla atkal uh, atsākšanos. Es negribētu šeit pārāk nodarboties ar tipoloģiju, taču mēs redzam, ka šāda atkārtošanās, kas ir jau ar savu veidu fatalitāti, ir vērojama Kir Kirgīzijas politiskajā attīstībā. Pagaidu valdība uzreiz paziņo savas ambīcijas izkļūt no šīs fatalitātes, veidot demokrātisku sistēmu, taču atzīt, ka e, e, šī valdība sakara ārkārtas pasākumiem, jo tā ir e, provizora valdība, kas izsludina dekrētus, kas kas eh, pārtauc parlamenta darbību un kas pārvalda ārkārtas situāciju ar nekavējošiem pasākumiem. Eh, tā ir eh, komanda, ko mēs pazīstam samērā labi, jo Eiropas Savienība dialogu ar Kirgistānu un misijas, kuras vadīja kā īpašais pārstāvis, tikās ar opozīcijas, ar NVO pārstāvjiem un mēs piedalījāmies pie e, provizorās valdības veidošanas, kad tās bija grūtībās, kad tās tika apdraudētas par fiziski, mēs palīdzējām izkļūt no valsts. Mums ir arī saruna partneri, kur atzīst pat, ja viņu teica e, centieni ir demokrātiski, tad e, situācija ir ārkārtas, kurā ir jāstiedz palīdzība. Tajā pašā laikā bija ap Bakijevā grupējumu spriedze dienvidu pusē. Un mēs, kā Eiropas Savienība, varējām saskaņot pūliņus ar citām aktīvām organizācijām uz vietas, ar ECAU un apvienotajām nācijām. Un kā trīs īpašie sūtņi, aprīļa sākumā, maijā un jūnija sākumā mēs mēģinām rīkoties kopā, lai mēs varētu darīt zinājumu vienotu veistījumu un vislabākajā veidā ietekmēt situāciju uz vietas. Eiropas Savienības veistījums bija ļoti skaidrs, ko mēs saucam ceļu kārtē atpakaļ uz demokrātiju, pirmkārt republikas izveidošana, otrkārt tiesiska valsts un treškārt e, konstit, atgriešanās pie demokrātiskas konstitūcijas pēc šiem nežēlīgajiem notikumiem. Mēs arī piesardzīgi uzņēmām kontaktus ar varas iestādēm, ar pagaidu ārlietu ministru uh, neformālā veidā mēs uzņēmām šeit, mēs eh, negribējām iekrist atzīšanas lamatās, un pirmā doma bija dot iespēju stabilizēties šai valsti, ja Eiropas Savienība ir atbalstījusi eh, komisijas eh, darbu, komi, konstitūcijas izveidošanā, kas tika kvalificēta kā parlamentāra, lai neatgrieztos pie tā saucamās klaniskās uh, um, prezidentūras, taču vienī, uh, taču konstitūcija ir Venecijas komisijas atbalstu. Uh, tika uh, veidota, lai nākošo svētdienu varētu tikt noturēt vēlēšanas. Lūk, uh, līdz 10. jūnija eh, drāmai, eh, kad krīze eh, nonāca savā otrajā fāzē. Kas tad notika? Uzbrukumi, starpetniskas konflikti jau dienvidu reģionos, kas bija pietiekami nemierīgi, bet šie lokalizētie konflikti tomēr varēja tikt pārvaldīti. Uh, protams, bija upuri, bet katru reizi bija iespēja ierobežot un apspiest šo vardarbības izvirdumus. Savukārt tagad tie jau sāk kļūt vispārīgi. Kāpēc? Tāpēc, ka nepietiekami daudz vērības no biškaikas puses risināt visas nepiet, nekavējošās problēmas. Drošības spēku neefektivitāti un vājums kuras atzīst eh, pagaidu valdība un Otumbāļieva pagaidu prezidenti, kurus atzīst. Bet saskaņotas darbības uh, iepriekšējā Bakijeva klanā, kas tādā vai citādā veidā šķiet ir snieguši savu devumu. Es atgādinu, ka uh, Bakijeva brālis atrodas kaimiņu valstī Kirgīzijai. Euh, un darbojas no turienes. Tāpat arī ir jārunā par noziedzīgajiem grupējumiem un to aktivitātēm, jo šeit ir zona rošu, kas ir tranzītpunkts kon, uh, eh, uh, narkotiku kontrabandai, un mums ir jārunā par uh, eh, likumsārgu uh, nes, nespēju, eh, valsts varu nespēju pārorganizēt ties uh, atkarībā no tā vai cita klāna. Eh, un šie elementi ir jāņem vērā. Citus spēkus nedrīkst eh, aizmirst eh, radikāļu kustības, islāma kustības un citus, kas ir vērojama šajā reģionā ar dažādiem nosaukumiem izbuktā, tariku un uh, un citi. Kādi tad ir jautājumi šodien, kas jārisina? Pirmkārt, turpināt valdības leģitimizāciju un institūciju leģitimizāciju. Pie tā ir jāstrādā pašai Kirgistānas valdībai. Mēs darījām, zinām, savus ieteikumus, mēs strādājam maksimāli, un tā ir varas iestāžu, lēmēju iestāžu izvēle tagad un Kirgizijas tautas izvēle. Uh, un mēs rīkosimies atkarībā no tā, kā notikuma attīstās, jo pēc tam ir vēlēšanas, būs izveidoti novērotāji. Tāpat arī jānorāda, ka šie novērotāji jau ir uz vietas. Tālāk jārunā par sabiedrisko kārtību un atbalstu sabiedriskai kārtībai. Šeit jau ir izveidotas ECAU kompetences, kas ir uz vietas, un tieks, tieks atbalsts policijas spēkiem, lai piešķirt viņiem lielākas kapacitātes un arī līdzsvarsajūtu. Tālāk robežu jautājums jūs sacījāt, ka ir liela bēgļu plūsma, un no Uzbekistānas eh, uz Uzbekistānu ir devušies ap 100 tūkstoši bēgļu, kur uzņemšana bija, eh, bija labi organizēta. Kustīja proporcijas, virzīja proporcijas bija tādas, ka kapacitātes tika pārsniegtas, taču Uzbekistānas valdība uh, Uh, aic, vērsās pie sabiedriskās sabiedrības, neskaitā Eiropas Savienības, lai varētu risināt šo situāciju, un mēs varam cerēt, ka šo bēgļu atgriešanās uh, varēs tikt uh, organizēta veiksmīgi. Mēs runājam jau šobrīd pa 30-35 tūkstošiem atpakaļ atgriešanās gadījumu, tie ir pirmie norādošie skaitļi. Tālāk jautājums par noziegumiem, eh, par slaktiņiem, kas notikuši pēdējo dienu gaidā, gaitā. Un valdība vēlas eh, visu izmeklēt un veikt samierināšanās darbu. Un visu šo dramatisko dienu gaitā bija drosmīgi, apņēmīgi kirgīzi, kuri stra devās strādāt uz vietas Tolikāna Ismailova un Azi Azizā Duhasulova, divas eh, pilsoniskās sabiedrības pārstāvis Kirgīzija, kuras mums ziņo regulāri, ar kurām mēs uzturam kontaktus. Tālāk palīdzības izplatīšana. Pēdē, pēdējās ziņas ir tās, ka ir jāstrādā pie drošas izdalīšanas, izplatīšanas palīdzībai un jāatgriezt strādā pie māju atjaunošanas, pie samierināšanās un pie dialoga. Kāda ir Eiropas Savienības loma? Pirmkārt, pastāvīga dialoga loma. Atbalstam, lai varētu notikt atgriešanās pie demokrātijas. Tālāk humanā palīdzība. 5 miljoni, kas ir paziņoti papildus jau sniegtajai palīdzībai tā tad aptuveni 6 miljoni eiro stabilitātes instrumenti ietvaros, kas atbalsta vēlēšanu procesu, atgriešanos pie demokrātijas, pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas un sociālo stabilizāciju konkrēti jauniešiem bez darba, ko visvieglāk ir mobilizēt destabilizācijas akcijām. Un tālāk eh, cieši sadarbība ar ANO, ECO un citām starptautiskajām organizācijām. Paldies, priekšstādētāji! Grets. Paldies doktoram Morelam. Vārds Pēterlis kungam, viņš ir referents mūsu komitejā Taģikistānas jautājumā. Paldies priekšādātāji. Paldies Morela kungam par viņa stāstījumu. Es piekrītu uzstādītai diagnozei Žēl gan, ka piecus gadus pēc pirmās varas nomaiņas situācija ir tik ļoti pasliktinājusies, ir notikusi traģēdija. Un ir ļoti, ļoti liels bēgļu skaits, un situācija var pasliktināties, ja startautiskā valstu uh, kopiena nedarbosies vienoti un ātri. Es piekrītu arī tam, ka ir nepieciešams demokrātiskās pārmaiņas. 2005. gadā tās jau tika solītas, bet nekas nav īsti panākts. No otras puses man ir radies iespējas, ka valsts ietvaros um, ne visi iestājas par šiem demokrātiskajiem, šīm demokrātiskajām pārmaiņām, ne viss cilvēks spēja uzņemt tās ar sajūsmu. Ja referendumā atbilde būs jā, tad uh, Kirgistāna vēl vairāk attālināsies no prezidiālas demokrātijas. Jautājums ir, cik mums ir sabiedroto šajā situācijā Kirgistānā. Pirms pieciem gadiem mēs varbūt um, pārāk optimistiski novērtējām notiekošo, cerējām, ka uh, varas turētāji rīkoties, rīkosies aktīvāk, efektīvāk, un tagad mēs redzam, ka daudz kas tomēr nav noticis, nav panākt samierināšanās. Uh, ir daudz bēgļu. Startautiskai kopienai ir jāpalīdz gan attīstīt labu pārvaldību, gan tikt galā ar bēgļu plūsmu. Mēs redzam, ka valsts gan ir neliela, bet tās dēļ uh, nestabils var kļūt viss Vidusāzijas reģions. Un mums ir jābūt precīzai informācijas novēlu jums sekmes. Paldies! Eh, Pēterlis kungs, Vigenēna kungs, lūdzu. Paldies, Morella kungs, par jūsu prezentāciju, par jūsu paveikto līdz šim. Šķiet, ka nepārāk daudz deputāti nav, neizrāda interesi par šo jautājumu, bet, manuprāt, tas ir viens no aktuālākajiem jautājumiem pašlaik. Man ir vairāk jautājumu jums novērtējot situāciju Kirgistānā un Uzbekistānā, ir skaidrs, ka um, mēs varam būt vienisprātis par to, kas notiek. Mums ir jākoncentrējas uz to, kā mēs varam atbalstīt komisiju un padomi, atrisinot problēmas. Kā jūs vērtējat, gribētu jums jautāt, situāciju? Vai jūs uzskatāt, ka ir lielas izredzes, ka nemieri var izplatīties, pārsviesties uz citām valstīm. Un otrs, vai jūs domājat, ka pašreizējā Uzbekistānas, atvainojiet, sakrunātās Kirgistānas valdība ir, ir nu, spēs atjaunot kontroli kāda ir nepieciešama, lai situāciju stabilizētu un varētu saņemt starptautisko uh, um, palīdzību, piemēram, likumdošanas uh, jomā, vai tā spēs nodrošināt pietiekamu drošību un stabilitāti, lai varētu vērsti, pievērsties tām lietām, ko jūs nosaucāt - samierināšanai, izlīgumam, uh, to sodīšanai, kas atbild par uh, slepkavībām un vēl. Pēdējais jautājums. Galvenais jautājums Uzbekistānā saistās ar um, cilvēku, ar humān, humanitāro situāciju. Kā jūs uzskatāt, vai kā Uzbeki tiek galā ar situāciju pie Kirgistānas robežas? Ja mēs dzirdējām tikko par simts tūkstošu bēgļiem, vai tiešām tā ir? Kā jūs vērtējat informāciju, ko jūs saņēmāt par bēgļiem? Jo es redzu, ka Eiropas Savienība cenšas aktīvi darboties un jūs gribat palīdzību sniegt bez kavēšanās, bet kāda situācija tieši ir šajā vietā, jo informācija, ko mēs saņemam no dažādiem kanāliem, atšķiras. Paldies! Paldies, Vigenena kungs, Autalas, deputāts Autala lūdzu. Paldies, priekšādātāja. Es domāju, ka mēs varam šo to mācīties Eiropas Savienībā no šīs traģēdijas. Mums tiešām ir jāizmanto reģionālā pieeja, tā ir jābūt un tā ir jāpiemēro visām Uzbekistānas, Taģikistānas un Kirgistānas uh, iestādēm un institūcijām, lai tiktu galā ar humanitāro krīzi. Un šī reģionālā pieeja ir jāizmanto arī citos krīžu reģionos. Tāpat es uzskatu, ka mums vajadzētu ņemt vērā, ka kādu laiku atpakaļ bija jau manām signāli, ka var izcelties etniski nemieri, bet uh, mēs izlikāmies tos nemanām, un es domāju, ka profilaktiski, preventīvi novēršot šādas traģēdijas, um, mums, uh, mums ir jāatvieglo, uh, jāveicina uh, cilvēktiesību ekspertu darbs attiecīgajās valstīs. Uh, jo e, šie cilvēki tieši spēj e, prognozēt krīzes attīstīšanos. Un otrs par uh, robežu satvēršanu ar Kirgistānu. Es gribētu kā jū, zināt, kā jūs vērtējat šo priekšlikumu atvērt robežas un kā jūs vērtējat šo priekšlikumu proti, ka visām kaimiņu valstīm ir jāatver robežas bēgļu uzņemšanai. Un vēl, kas tiek darīts no Eiropas Savienības puses, lai nodrošinātu bēgļu drošību un vai Amnesty International sadarbojās ar citām Eiropas Savienības iestādēm, lai Uh, nodrošināt humanās palīdzības sniegšanu bez kavēkļiem. Kā Eiropas Savienība var vislabāk sniegt palīdzību pilsoniskai sabiedrībai, vai Eiropas Savienība var kaut kā atgriezties, iedzīvināt um, nu, kolektīvās drošības struktūras reģionā, varbūt piedāvājot policijas vienības kārtības un drošības nodrošināšanai. Paldies, Hartalas kundze. Angorākis kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Tas ir simantiko, ka traģiko jēgonos. Žēl, ka mēs esam tik maz zālē, lai klausītos debatēs un piedalītos debatēs par tik uh, traģiskiem notikumiem. Morelkungs, es uh, gribētu sacīt sekojošo. Manuprāt, Kirgīzijā problēma skaidri parāda to, ko es jau vairāk kārt esmu atkārtojis mūsu komitejā, ka mēs dzīvam jaunā situācijā kontekstā, ir atvērtā konkurence starp imperialistu lielvarām enerģētikas jautājumu dēļ. E, Kirgistānā tas nav nevienam noslēpums, ir izveidota amerikāņu bāze, Krievija mēģina kontrolēt situāciju, tālāk ir kaimiņa Afganistāna un ir vispārīga nestabilitāte. Un šajā ziņā es pilnībā balstu priekšsēdētāju jūsu viedokli, Moralkunga viedokli. Situācija šajā valstī var apdraudēt vēl vairāk jau tā trauslo reģionu stabilitāti. Un, Moralkungs, jūsuprāt, kāpēc, kāda ir šī Kirgistānas etniskā konflikta iemesli. Kāpēc šis konflikts izcēlies? Jūs sacījāt, ka bija precedents, un kāda tad ir problēma? Vai jūs varat par to pastāstīt sīkāk? Otrais jautājums. Situācija Kirgizijā, vai tā ir saistām ar nestabilitāti Afganistānā, jūs prāt? Mēs to visu dzirdējām, Afga nestabilitāte Afganistānā padziļinās jo eh, eh, ir domstarpības starp Obamu un eh, operāciju vadītāju šajā valstī. Un vēl viens jautājums. Vai ir saprātīgi paredzēt šīs vēlēšanas tik īsā termiņā? kad liela iedzīvotāja daļa neatrodas valstī un nevarēs vēlēšanās piedalīties. Un mans pēdējais jautājums, es gribētu zināt, vai mūsu rīcībā ir konkrēti skaitļi par bēgļu skaitu, kuriem bija jādodas prom no šīs valsts, un vai jūs domājat, ka šīs personas varēs atgriezties valstī, jo es presē lasīju, ka ļoti daudzi no bēgļiem at, atsakās atgrieztas mājās, jo tās baidās par savu dzīvību sakām, un ļoti daudzi bēgļi ir nodomājuši palikt Uzbekistāna un vēl cita daļa doties uz Krieviju. Nikolai Kunze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs! E, nav runas par to, ka situācija Kirgistānā varēja būt prognozējama. E, šajā reģionā ir sena konfliktu vēsture. E, diemžēl Eiropas telpā šie fakti tika ignorēti. Es gribētu zināt, vai vidējā termiņā ir iespējams šo situāciju noregulēt, jo Krievija vilcinās arī jaukšanos eh, kas, eh, lai, lai varētu stabilizēt reģionu. Vai jūs domājat, ka ir iespējams atrast politisko vienprātību reģiona stabilizācijas interesēs, eh, vienojoties par stabilizācijas spēku ieviešanu šajā reģionā? Vai jūsuprāt Eiropas Savienības eh, pārdomā, pār, apsvērumi ievietot eh, kaujas, šeit nosūtīt kaujas grupas vai ties būtu saprātīgi. Kā jūs vērtējat situāciju valsts dienvidos, Ošas eh, pilsētas reģionā? ir mēdīji, kur runā par 100 tūkstošu personām, citi par 800 tūkstošu personām, kuras ir bēgļu gaitās, Humānā situācija jebkurā gadījumā ir ļoti slikta un ir nepieciešams iejaukties Eiropas Savienībā. Šī būtu bijusi Eiropas e, Savienības augstai pārstāvēja laba iespēja parādīt Eiropas Savienības e, pozīciju. Un eh, te mums ir jādomā arī par finanšu palīdzību. Visbeidzot, vēl viens jautājums, vai jums ir kāda informācija par to cilvēku skaitu, kur ir kļūst par Kirgīzijas? Kirgistānas armijas upuriem. Oficiālie dati e, par to tikpat kā neliecina, bet ir arī cita informācija savī, kas runā par 2000 upuriem. Paldies, Nikolai Kundze. E, tagad vārds Morela kungs atbildē 10 minūtes. E, merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji, paldies. Godējumie deputāti par uzdotajiem jautājumiem, kas dod man mazliet eh, vairāk eh, padziļināt eh, šo situāciju un skatījumu tai, un mums būs samērā ilgi vēl jāsaskaras gan ar nemieriem Fergāns ielajā, gan Eh, ielajā, kas gan vēsturiski ir bijusi ļoti jūtīga zona, gan ļoti mm, eh, nozīmīgs tranzītpunkts, ņemot vērā gan daudz eh, dažādo iedzīvotāju sastāvu, gan kā ūdens ņemšanas vieta, gan irigācijas avots. Vārdu sakot, ir ļoti dažādi spriedzes iemesli, neaizmirstot, protams, Eh, to, kā blakus atrodas Afganistāna. Par Pēteras kunga jautājumu vispirms. Kā šī attiecībā uz to, ka šai valstī nav vienot redzējumu par to, kādi ir tās eh, sabiedrotie un tie, kuri ir ar vienotu politisku redzējumu. Runāsim skaidru valodu. Es domāju, ka vispirms uh, no Eiropas bijās e, nozīmīgas gaidas no Eiropas puses. Es biju Francijas vēstnieks Kirgistānā kopš 92. gada, un šī valsts gribēja e, veidoties pār Vidusāzijas Šveici. Visi tie bija centieni nelielai tautai, kam blakus atradās liela kaimiņa, atrast savu identitāti. Bija aicinājums Eiropai, kas noveda pie konkrētām darbībām. Es atceros tācijas programmas darbību, kas bija mēģinājumi mēģinājumi sadarboties valstī, ko mēs uzskatām par ļoti tālu, pēr, valstī, kas atradās blakus Ķīnai, piemēram, ko mēs varējām darīt, mēs varējām organizēt dažādas operācijas, bet tas neatbilda viņu gaidām, un iespējams visšokējošākais ir tas, ka viena pati valsts no paša sākuma atvēra eh, vēstiecību Kirgistānā, šobrīd aptuveni 15 eh, eh, Taškentā, 15 Astanā un viena pati E, viena pati e, e, Kirgistānā, tā ir Vācijas vēstniecība ar Chargé d'Affaire no Francijas vēl. Šo tagad vēl Francija tur veido savu vēstniecību, papildus tam Eiropas delegācija, bet katrā ziņā tas ir tikai projektu vadītājs sākums. Lūk, valsts, kas gribēja atrasties viss tuvāk Eiropai nebija tā valsts, kas saņēma visvairāk Eiropas klātbūtnes, un man tas ir jākonstatē šādā ilgākā laika periodā. Un tas jau ir, eh, tam sekas jau ir vērojamas un redzamas. Eiropas Savienība ir strādājusi aptuveni 300 tūkstošu cilvēku, kas saņem minimālo atlīdzību ar stabilizācijas eh, programmu palīdzību. Tātad mēs esam finansējuši minimālo ieņēmumu programmu 300 tūkstošiem Kirgīzu, un mēs tādā veidā jau esam palīdzējuši veicināt stabilitāti šajā valstī. Bet eh, kas notiek ar citām programmām? ir bijusi vērojama Eiropas eh, apņēmība pieaugšana, kas kļuvusi metā, metodiskāk sadarbība ar sadarbību Vidusāzijā. Es šobrīd nevaru izstāstīt visas detaļas, es vienkārši gribu sacīt, ka mēs bijām iesaistījušies gaidas, bija vērojams tālāk par politisko izvēli un Peterlis kunga jautājumus, teiksim, kāpēc prezidenta demokrātijas, ja prezidenta režīma, kas kļuva aizvien vairāk prezidenciālāks šajā valstī, lai gan mēs nevarētu to runāt, eh, saukt visai demokrātiskā izpratnē. Viņi vēlas parādīt, ka pēc divām prezidenciālisma neveiksmēm viņi meklē citu formulējumu, mēs to varētu saukt par jaukto režīmu. Un, lai apstiprinātu savu identitāti, viņi pasvītro parlamentāru raksturu, bet tad, kad ir. E, tiešas prezidenta vēlēšanas, mēs nevaram to saukt par parlamentāru režīmu. Neiekritīsim dažādās vārdu spēlēs un vārdu spēļu slazdos. Un ir jāapzinās, ka šai valstī ir nepieciešams tāda, tāda, nepieciešama tāda sistēma, kura spēj e, funkcionēt. Vēlos atgādināt, ka Kir Kirgīzija, kas e, kurā regulāri notiek konfrontācijas starp grupām, int, politisko interešu, sociālo klāņu, klānu reģionālu grupām, nedod iespēju stabilizēt politiskās debates. Un, ja kaut kur var šīs debats stabilizēt, tad tas, eh, tas ir parlaments. Tāpēc vajag saistīt šo parlamentāro izvēli ar proporcionālu vēlē, vēlēšanu izvēli. Lūk, manuprāt, tā ir atslēga reformām, kas tiek uzsāktas. Tā tad ar nacionālajām listēm, ar, ar noteiktu slieksni, no simts partijām var pāriet pie sešām, septiņām un tādā veidā labāk fokusēt politiskās debates. Lūk, uh, mēs savu ieteikumu dodam izveidot pagaidu valdību referendumu kārtībā, pēc tam no, mēs arī uzklausīsim citus atzinumus par politiskiem soļiem, kas būtu spērami. Tālāk runājot par Viģeņina kunga jautājumu par Uzbekistānas lomu. Par là, aux autres questions aussi. On estime qu'il y a au moins 400. Vismaz 400 tūkstošu cilvēku ir vai nu bēgļi, vai pārvietoti. Pārvietoti es izmantoju UNHCR eh, mērķi, kas ir devušies un dažus kilometrus pāri robežai, tur, kur Oša un Džalelabāda, jo tās atrodas tajā pašā ielajā, un ši, tur atrodas šīs mazliet savādās e, robežas, kas sadala Eh, sadala ieleju, Fergānas ieleju starp trim valstīm - Uzbekistānu, Taģikistānu un Kirgistānu. Un šeit mēs runājam par aptuveni 400 tūkstošiem bēgļu, galvenokārt vecāki cilvēki, sievietes un bērni, kas ir pametuši mājas, kas atstājuši tās uzraudzīt eh, vīriešiem jauniem, kuri spēj tās aizstāvēt un kas eh, šobrīd jau ir vairāki desmiti, desmiti tūkstoši, kas ir atgriezušies, un HCR um, atbildīgās personas sniedz datus, ka nu jau aptuveni 35 tūkstoši ir atgriezušies. Es šeit ne, nevaru nodalīt tik skaidri pārvietotās personas un bēgļus. Uh, Un vai tie būtu 100 tūkstoši, kas paliktu Uzbekistānā un 300 tūkstoši vēl citu valsts iekšienē. Jebkurā gadījumā ir jādomā par maksimālu drīzu atgriešanos tālāk par palīdzību ar ūdeni, palīdzību ar pārtiks produktiem, sanitāro palīdzību. Tā tiek nodrošināta NVO strādā pie šiem jautājumiem, un es esmu sazinājies pēdējā laikā nepārtraukti. Notiek darbs apmierinošos apstākļos caur Andiģānu, kas ir um, galvenais punkts Uzbekistānas pusē palīdzības eh, sa, uh, uh, izplatīšanā. Šobrīd HCR darba grupas ir uz vietas, lidmašīnas nolaižās un darbu var nodrošināt apmierinošos apstākļos. Tātad tiek atjaunota e, darboties spējīga situācija. Tāpat arī sarkanais krusts, medicēns sofrontierā ārsti bez robežām un citi. Darba iespējas ir labi identificēts, tas notiek sadarbībā ar uh, lēmēju iestādēm, varas iestādēm, jo Uzbekijas pusē uh, struktūras ir pilnībā darboties spējīgas un nav nopietnu problēmu. Ir bijušas pagaidu robežu slēgšanas un ir bijušas piesātināts uzņemšanas iespējas, bet uh, tas īsos vārdos būtu raksturojot situāciju Uzbekistānā Eh, lietas ir sarežģītākas mazliet ņemot vērā to, ka Kirgīzu pusē nevar nodrošināt kontroli. Ošā un Dželalabadā situācija pamazām normu, normalizējas. Otumbājeva prezidenta ir apmek, apmeklējusi šīs vietas, jāsaka, ka viņi rīkojas drosmīgi, riskantā vidē, viņi apmeklē slimnīcas eh, un pilsētas kvartālus, tāpat arī barikādes, kas, eh, kas šīra vienus un otrus šobrīd ir praktiski nojauktas apstākļos, kuros policija varbūt nespēja darboties apmierinoši, tomēr kas normalizējas un E, Ošā jau satiksme ir atjaunojusies, autobusu satiksme ir atjaunojusies, katrā ziņā pamazām at, atjaunojas normālā e, ierastā sadzīve. Lūk, um, bija vēl viens jautājums par stabilizācijas spēku klātbūtni. Mēs par to vēl neesam runājuši. Par to lēmja drošības padomu. Mēs redzam Krievijas piesardzību un tur, kur mēs varam rīkoties tieši politiskais atbalsta darbs, eh, Eiropas Savienības darbs tiek eh, organizēts. Runājot par drošību Eh, par to lemj ECO Vīnē par atbalstu policijas spēkiem. Lūk, tie elementi, kas varētu eh, palīdzēt jums rast atbildes. Eh, paldies, doktor Morel. Vēl ir divi pieteikušies Gomešas kundze un Palecka kungs. Lūdzu, katram pa divām minūtēm. Prīgu. Merci. Monsieur l'ambassadeur, euh, donc je comprends de ce que vous avez dit. Vēstniekums, euh, es euh, saprotu jūsu teikto, jūs runājat, ka pat labam ECO vajadzētu būt aktīvai. Um, lai arī, um, nu, katrā ziņā tai vajadzētu struktūrēti rīkoties, bet ko vajadzētu darīt Eiropas Savienībai? Vai mums uh, nevajadzētu uh, rosināt eh, drošības padomi, nosūtīt eh, drošības misiju uz turieni. Protams, eh, iesaistot Eiropas Savienību, ECO un reģiona valstis, tīpaši jau Krievijas kontekstā. Un tāpēc arī mans jautājums, kāpēc jūs uzskatāt, ka Krievija bija ļoti atturīga, lai reaģētu uz to visu? Uh, Krievija patiešām vilcinājās dot atbildi saistībā ar pagaidu pārstāvniecību Kirgistānā. Vēl par Ķīnu. Ķīna, tātad eh, Ķīna ir, Ķīnas robežas ir slēgtas un arī tas eh, radīja problēmas tirdzniecībai ar Kirgistānu. Eh, kāda īsti ir Ķīnas līnija un kā jūs prognozējat ilgtermiņa attīstības tendences? Vai šajā ziņā mēs varētu rist kādu risinājumu? Mm. Piemēram, izvērtējot stāvokli pie Kirgistānas robežām, kur pēdējos gados arī zin, ir bijušas izmaiņas. Paldies, un tagad paliec kungam divas minūtes. Paldies, priekšēdētāji. Es gribētu jautāt, kā jūs domājat? Um, kā šie traģiskie notikumi Kirgistānā varētu iespaidot stabilitāti reģionā kopumā, Vidusāzijā, kā tie iespaidot situāciju uh, kaimiņu valstīs, Kazahstānā, uh, Turkmenistānā uh, un tā tālāk. Kā jūs vērtējat uh, radikālo islāmistu lomu šajos notikumos? Paldies, Palečka kungs, Lūdzu, Morela kungs. Ļoti ātri atbildēšu uz abiem šiem jautājumiem ECAU sakarā. Vēlos atzīt, ka mēs eh, strādājam koordinēju darbu ar apvienoto nāciju īpašo sūtni Jenčā. Pirms tam tas bija Jankubi un tagad Jenčā strādā šajā reģiona ar vēstnieku Karģānovu, kas ir ECAU īpašais eh, sūtnis. Un Es pats saskaņā ar uh, eh, Ledijas Aštonas piešķirto mandātu. Mēs koordinējam savu darbību kopš paša sākuma. Mēs tikāmies Biškekā, lai mēģinātu saskaņot savas darbības, un kopš tā laika mēs uztaram nepārtraukt sakars, un es domāju, ka mūsu sadarbība ir ļoti labā. Tas nav tā, ka vairāk viens vai otrs, bet gan uh, vairāk visi trīs kopā, lai mēs varētu labāk sadalīt savus pienākumus un izvairīties no uh, darbību pārklāpšanās vai neskaidriem vēstījumiem, kuros kaut kas teiktu vienu lietu un cits teiktu kaut ko citu. Tāpēc mums ir šis vēstījums mums ir jāpadara par konverģējošu, viendabīgu un mums ir ja, ikvienam tajā pašā laikā jāizdomā jēdzienu un argumenti labā darba sadalījumā. Tālāk par policijas spēku aspektu, par drošības spēkiem un par eh, situācijas atjaunošanu. Es domāju, ka visvairāk šeit var strādāt ECAUV. Elementi ir tikuši iesniegti izskatīšanai un uh, runājot par 50 eh, aptuveni ekspertu un vēl atbalsta eh, nosūtīšanu, lai varētu atbalstīt policijas spēkus. Nevis, lai eh, darbotos tiešā veidā uz vietas, bet lai atbalstītu situācijas pārņemšanu. Policija, mm, militārā policija pēc 7. aprīļa notikumiem bija ļoti neskaidrā situācija. To atzina Otumbāļa, tika zaudēta autoritāte un tika e, tāpat arī bija tāda sajūta, kā, jo bija ļoti daudz militārās policijas pārstāvi, e, kas tika nogalināti un mums ir jāapzinās, ka Vispirms ir jāsniedz atbalsts ar ECAU starpniecību, kas šķiet ir vislabāk piemērotākā, un Eiropas Savienība piedalās ar visām savām dalībvalstīm, ar kolektīvo vēstījumu ECAU debatēs uz vietas. Krievija. Gomes kundze jautāja, kāpēc Krievija eh, izturas tik rezervēti. Vispirms vēlos sacīt, ka notika NVS iekšējienē debats par pārmaiņām, un tad, kad ir izdevies izvairīties no asiņainas rēķinu kārtošanas, kur bija precedenti, un kad ir bijis iespējams izvairīties no visa, kas izraisītu eh, pilsoņu karu Tad Lukašenko rīcība un Bakiev došanās uz Baltkrieviju. Tas viss parāda, ka notiek iekšējās debatas. Otrkārt, tad, kad Otumbājevā pēc šīs otrās krīzes fāzes iesākuma un šīs eh, etniskās konfrontācijas dēļ dienvidos vērsās pie Krievijas loģika bija no Krievijas puses kolektīvās drošības ietvaros, eh, tā saucamā ODKB Krievu valodā ietvaros eh, bija uh, Eh, atbildi, ka nekas nav paredzēts iekšējas krīzes gadījumā, ka visas eh, reaģēšanas notiek attiecībā uz ārēju ienaidnieku. Tā tad reakcija bija atturēties no, eh, no jebkādām darbībām ODKB ietvaros. Tālāk Ķīna paliek ļoti diskrēta šajā ziņā un jāziņo, ka kopš 7. aprīļa ir notikuši uzbrukumi Bakijevu klāna locekļiem, kas ir satraucoši, ņemot vērā um, satraucoši uh, paši par sevi un ir ļoti jūtīgi jautājumi. Tāpat dienvidos Ķīnai nācās arī aizsargāt savus izcelsmes cilvēkus. Aptuveni 1300 ir evakuēti no Ošas reģiona, kas nozīmē e, e, tirdzniecības klātbūtni. Nav notikusi robežu slēgšana, bet katrā ziņā mēs redzam, e, ka Fergāns ielajā šobrīd Ķīnas izstrādājumi to izplatīšana ir traucēta. Lūk, šeit es mēģināju atbildēt jums eh, vēl paļēcka kungam. Eh, gribu sacīt, ka Kazahstāna ir mēģinājusi būt ar īpašu lomu, gan tāpēc, ka tā ir kaimiņu valsts, gan tāpēc, ka tā ir ECAU prezidējošā valsts šobrīd un nenoliedzami ir bijis nozīmīgs spēlētājs. Es jums sacīju, ka Kazahstāna pārstāv viens no trim īpašajiem sūtņiem Un tajā pašā laikā Kazahstāna, kā kaimiņu valsts, baidoties eh, no, eh, no, no izplatīšanās riska savu robežu ir slēgusi. Daļēji tā ir atvērta vismaz, eh, vismaz patēriņam, visi jautājumi vēl nav sakārtoti, un tas ir tāds jūtīgs punkts starp kaimiņiem. Uzbekistāna gadījumā robeža tiek kontrolēta, ir dot iespēju uzņemt bēgļus, atvieglot atgriešanos, bet eh, viens punkts, kas dod iespēju izprast risku, arī uzbeki ir aizturējuši uzbekijas pilsoņus, kuri gribēja doties aizstāvēt savus Es citēju Uzbeku minoritātes brāļus Kirgistānā. Lūk, šeit ir risks, ka lietas var uz, uzliesmot vēl e, straujāk. Tālāk Taģikistānā, kas ir vēl viena kaimiņu valsts, nav bijušas īpašas spriedzes, bet eh, mēs apzināmies, ka caur Taģikistānu nokļūst eh, ekstrēmistu kustības nestabilizējoši elementi un e, nemiernieku loģika, islama kaujinieku e, un, un Vaziristānas kaujinieku e, kustības dažādas ir mēģinājuši izdarīt savas ietekmes, izmantojot tos ceļus, kas parasti ir narkotiku kontrabandas ceļi, mainot narkotikas pret ieročiem, kā arī uh, destabilizējošas darbības, kas ir vērstas vainu pret esošiem valdībām Taģikistānā un Uzbekistānā, un šeit ir nopietnas krīzes faktors, lai izdarītu kopsavilkumu. Vēlos sacīt, ka sociālā situācija Kirgistānā, e, valsts varas trauslums un Afganistānas e, konflikts, kādā arī veidā tas neatspūguļotos, ir koncentrējies, lai gan mēs e, šobrīd normalizējam situāciju, un izpaudies e, tādās pilsētās kā Oša un Džalelabada un šajās vietās ir īpaši jāstrādā. Vēlreiz gribu uzsvērt, starptautiskā palīdzība ir klāt, un pat šajā sarežģītajā situācijā mums ir jārunā par rekonstrukciju, samierināšanos un atgriešanos mājās, jo tikai tādā veidā varēs izvairīties no turpmākām problēmām. Tas ir ļoti grūti, bet vēlreiz Eiropas Savienība kopā ar citām kaimiņu valstīm saskaņojot savas darbības ar partneriem un ar manas nosauktajām organizācijām īsteno savu lomu, un es domāju, ka pēc pēdējo gadu gaitā paveiktais mums e, dod ies, iespēju labāk at, atgūt savu vietu nekā pirms dažiem gadiem. Paldies, Morello e, kungs! Līdz ar to mums arī vairāk nav laika debatēm. Jūs mums ļoti interesanti stāstījāt par dramatiskajiem notikumiem, bet uzrādījāt mums arī cerību. Paldies arī Uzbekistānas vēstniekam, kas šodien piedalās mūsu sanāksmē. Diemžēl man nebija iespējas dot jums vārdu, bet man sacīja, ka jūs mums iedosiet rakstveida memorandu par pašreizējo smago situāciju, ko izraisījuši 500 tūkstoši bēgļu ierodoties jūsu valstī. Arī mēs jums piesūtīsim mūsu nostāju un informāciju par to, ko mēs varam darīt, lai palīdzētu jūsu situācijā. Un tagad mums ir piecu minūšu starbrīdis pirms paplašinātās prezidijas sēdes, un tad jācer, ka koordinātori arī būs ieradušies. Paldies!